Okay, Jackie, we'll start. Um... Sāksim darbu. Vārds Frankam, Eirokontrolas ģenerāldirektoram. Paldies! Sveicināt visi klātesošie! Paldies, ka devāt man un Eirokontrolai iespēju ar jums diskutēt uh, jautājumus, uh, kas saistās ar uh, satiksmes pārvaldību Eiropā no mūsu viedokļa un arī iespēju diskutēt ar jums par to, kāda ir pašreizējā attīstība Eirokontroles jautājumos. Es centīšos runāt pietiekami īsi, lai pēc tam varētu arī atbildēt uz jūsu jautājumiem. Eirokontrole. Uh, stie, cieši atbalsta un vienmēr ir atbalstījusi vienotās Eiropas debesis. Mēs um, jau pagātnē esam um, smagi strādājuši pie tā, lai īstenotos uh, šis um, vienotās Eiropas debesu plāns, un mēs uzskatām, ka pašlaik nav nekādu alternatīvu, kā tikai šīs vienotās Eiropas debesis. Drīz būs 40 dalība valstis 2015. gada sākumā. Grūzija pievienosies vienotām Eiropas debesīm. Pamatelements vienotajās Eiropas debesīs ir bijis ļoti nozīmīgs notikums, kas saistās ar tīkla pārvaldības vadītāja iecelšanu. Mēs tādējādi esam varējuši samazināt gan izmaksas, gan uh, aizkavēšanās un uh, esam sasnieguši arī citos aspektos ļoti ievērojumus uzlabojumus. Ja visiem būtu tikpat efektīvi rezultāti, ja Eiropas Savienības dalībvalstīm būtu tādi paši rezultāti un prakse, tad uh, visi izpildāmības mērķi tiktu sasniegti RP1-2 periodam. Tas, protams, nav viegli, taču tas ir panākams. Mēs eh, pašlaik varam redzēt, kā mēs varam palīdzēt dalībvalstīm un ir iespēja samazināt izmaksas eh, ar reģionālo pakalpojumu starpniecību vai centralizētā veidā. Esmu droši, ka jūs visi ļoti labi zināt um, to, ko mēs esam attīstījuši ar um, dalību valstīm un ar uh, valstu aģentūrām, gan um, lidostu, gan drošības un militārajā jomā un citos jautājumos. Mēs uh, pašlaik piedāvājam veidu, kā pakalpojumi varētu tikt īstenoti praksē daudz efektīvāk un ar zemākām izmaksām. Tos centralizējot un ar centralizēšanu nedomājot visu, eh, visa nodošanu Eirokontrolas eh, rokās, bet eh, nododot arī um, atbildību iesaistīto pušu rokās. Piemēram, Cēzar ir pašlaik um, um, paredzēts um, uh, sākotnējā uh, koncepta ietvaros, tātad runa bija par 4D trajektorijām. Un ar šī projekta starpniecību tiek nodrošināts vienots pakalpojums kā plānot un aprakstīt eh, šīs trajektorijas, kas nozīmētu to, ka informācija būtu pilnībā skaidra un konkurētspējīga. Tas būtu daudz lētāk un ātrāk nekā uh, kontaktēties eh, ikreiz ar 14 dalībvalstīm Eiropā vai ar 80 gaisa pārvadātājiem. Tāpat mēs skatāmies, kā optimizēt uh, mērķu sasniegšanu un uh, uzlabot uh, vides aspektu. Mēs mēģinām samazināt emisijas un tādējādi panākt um, Eiropas, vienoto Eiropas debesu vides mērķu izpildīšanu. Mēs uzskatām, ka centralizēta pieeja ir visefektīvākā visās sanāksmēs, diskusijās un darba semināros par šīm tēmām pēdējo, pēdējā gada laikā grūti atcerēties kādu gadījumu, kad kāds būtu apstrīdējis to, ka tieši centralizēto pakalpojumu pieeja ir visefektīvākā. Es atgriezīšos pie Eiropas komisijas jautājuma nedaudz vēlāk, jo es vēlos piebilst, ka mēs esam saņēmuši tātad šajā sakarā visnotaļ plašu atbalstu. Runājot par centralizētajiem pakalpojumiem, mēs esam izcenojuši vairāk nekā 20 darba seminārus ar visām interesētajām pusēm. Esam um, panākuši to, lai neatkarīga kompānija izanalizētu uh, peļņas eh, un ieguvumus eh, eh, šajā kontekstā un neto peļņa varētu būt pat lielāka nekā 2,5 miljardi eiro desmit gadu periodam pēc centralizēto pakalpojumu uzsākšanas. Pašlaik konsultējamies ar 40 dalībvalstīm, lai diskutētu par eh, turpmākajiem soļiem, kas veicami. Tāpat diskutējam par to, kāds eh, finansējums būtu pieejams, lai varētu nodrošināt to, ka mēs eh, tiešām arī īstenotu šos mērķus arī ekonomiskā ziņā pēc iespējas ātrāk. Mēs aicinām dalībvalstis piekrist šādam uzstādījumam, lai varētu šādi rīkoties, izmantojot Eirokontrolas budžetu, mēs arī vēlamies uzsvērt to, ka būs vēl nepieciešami vairāki gadi, lai sasniegtu rezultātus. Un, protams, tas nav ideāli, tādēļ mums būtu nepieciešams arī TNT atbalsts, jo tikai mūsu pašu resursi nav pietiekami. Runājot par efektivitāti, runa nav tikai par izmaksu efektivitāti, bet arī par operatīvo kapacitāti. Uh, kas būtu jāpalielina un jāpalielina arī drošums. Jo um, tieši šobrīd tiek iztenoti otrā references perioda mērķi. Mēs esam pārliecināti par to, ka būs grūti sasniegt šos mērķus, ja rīkosimies izolēti valsts līmenī. Tādējādi uzskatām, ka tieši centralizētie pakalpojumi varētu veicināt to, lai samazinātu infrastruktūru fragmentāciju un izmaksu pieaugumu. Sevišķi avio kompānijas e, ar nepacietību gaida, lai varētu īstenot praksē tos mērķus, uz kuriem esam gājuši visus šos gadus. Ja mēs varētu ātri īstenot um, šos uzstādījumus konsekventi un saskaņoti, tad eh, visai programmai būtu iespēja progresēt daudz ātrāka. Tāpat jānodrošina tas, lai Cezara un vienotās Eiropas debesis tiešām ietvertu visu Eiropu. Tas ir ļoti svarīgi, jo, ja mēs vēlamies eh, sasniegt eh, vēlamos mērķus īstenošanas ziņā, tad ir nepieciešama šāda vienotība, kas ir eh, saskaņā ar Eiropas Savienības kaimiņa attiecību politikas un eh, avio politikas eh, uzstādījumiem. Eiropas um, datu bāzes um, mehānisms tiek izmantots ne tikai Eiropā, bet arī citās pasaules daļās, kā piemēram Āfrikā, runājot tieši par IT konceptiem. Tātad mēs varam eksportēt um, um, augstās uh, tehnoloģijas uh, konceptus un varam eksportēt uh, mūsu zināšanas, uh, tādējādi pozicionēt uh, mūs uh, uz pasaules skatuves. Uh, Tāpat um, ir būtiski eh, tas, lai mēs varētu arī IKO mehānismā iekļaut um, šīs idejas un uzstādījumus. Arī nodarbinātības ziņā eh, mēs varam runāt par to, ka būtu daudz vairāk darba vietu, kas būtu pieejamas. Mēs neuzskatām, ka centralizēto pakalpojumu iniciatīva jebkādā veidā varētu apdraudēt uh, nodarbinātības situāciju vai nu, Eirokontroli vai mm, valstu aģentūrās. Pastāv uzskats, ka centralizēto pakalpojumu gadījumā zustu ļoti daudz darba vietu, taču pilnīgi noteikti tas tā nav jo centralizētā veidā tiek atbalstīts eh, kontrolieru darbs eh, arī valstu aģentūrās. Pamatdoma ir tāda, ka centralizētie pakalpojumi eh, netiks veikti iekšēji Eirokontrolas kontekstā un to neveiks Eirokontrolas darbinieki vieni paši ir atsevišķas lietas, ko darīs Eirokontrolas darbinieki, taču būs ļoti daudz darāmā arī valstu līmenī. Un uh, tas viss būs jākoordinē pan-Eiropas uh, līmenī. Ja mēs runājam par šo vispārēju Eiropas līmeni, tad mēs runājam arī par 40 eiro kontrolu valstīm. Tas, uh, zināmā mērā, nozīmē to, ka arī valstu aģentūrām būs iespēja strādāt ārpus savu valstu robežām un uzlabot sadarbību starp uh, partneriem, lai veicinātu šādu vienotas e, Eiropas debesu attīstību. Es, e, um, man nākas uzsvērt e, to, ka ir gan vairāk, gan mazāk liels entuziasms sastopams starp aģentūrām. Mēs diskutējam ar pakalpojumu sniedzējiem, kā idejas darbosies praksē, un arī valdībām šobrīd ir eh, par to jādomā. Jebkurā gadījumā vispārīgi runājot, varam teikt, ka reakcija ir pozitīva. Tās, eh, tas pats attiecas gan uz rūpniecību, gan uz militāro jomu. Tas attiecas, protams, arī uz lietotājiem un avio kompānijām, kas ir viss eh, nepacietīgākie šajā ziņā, jo vēlas saskaņotus un efektīvus pakalpojumus, uzskatot, ka šis solis, ko speram, tiek eh, sperts pareizajā virzienā, un tas eh, arī nozīmēs eh, koordinētāku pieju visā Eiropas līmenī. Minēju jau savā runā, ka Eiropas komisija pozitīvi attiecas pret šo procesu. Arī tekstā jūs redzēsiet atsauces uz šo jautājumu. Taču es eh, vēlos eh, piebilst, ka centralizētie pakalpojumi var un tiem vajag eh, veicināt gan izmaksu samazināšanos, gan augsta līmeņa tehnoloģiju attīstību Eiropā. Pašreizējā situācija, kad ir fragmentācija starp valstīm un uh, nesaistība starp uh, pakalpojumiem uh, nav pietiekami pragmatiska savukārt um, izvēloties um, vienotas um, Eiropas debesu uh, centralizēto uzstādījumu mēs varētu sasniegt ļoti pozitīvus un pragmatiskus rezultātus. Es eh, esmu pārliecināts, ka šī eh, tīkla pārvaldības eh, vadītāja loma, par kuru runāju pašā sākumā, ļoti būtiska. Tas veicinās gan aizkavēšanās samazināšanos, gan arī efektivitātes uzlabošanu, gan degvielas ietaupīšanu un līdzekļu ietaupīšanu. Mēs esam uzklausījuši ļoti daudz pozitīvu komentāru par šāda tīkla pārvaldes eh, vadītāja lomu un eh, uzskatām, ka jebkurai organizācijai ir nepieciešams eh, domāt par to, vai tā atbilst pamatmērķiem un kas būtu uzlabojams. Tādēļ mēs diskutējam ar, iesaistīt, ar iesaistītajām pusēm, diskutējam ar lidostām, militāriem partneriem dalību valstis ir sniegušas visnotaļ skaidru redzējumu par šo. Mēs diskutējam arī par to, vai būtu nepieciešams paplašināt mūsu dalībvalstu skaitu. Piemēram, ir ļoti daudz lidojumu, kas šķērso Eiropu. Mēs agrāk tam neesam pievērsoši uzmanību. Šie lidojumi dodas uz eh, ļoti būtiskiem eh, transporta mezgliem, un tiem būtu jāpievērš eh, turpmāk uzmanība, lai tīkls būtu vēl efektīvāks. Līdz ar to Eirokontrole būs vēl noderīgāks partneris gan Eiropas Savienībai, gan, protams, arī parlamentam. Un tāds arī ir mūsu pamatmērķis - būt noderīgiem un sadarboties ar iesaistītajām pusēm lai, kā jau teicu sākumā, vienots Eiropas debesis īstenot tos praksē. Paldies, um, Brennera kungs, um, Fosteris kundze, lūdzu, vispirms, uh, Džekija, lūdzu. Very much. Um... Paldies. Man drīz jādodas prom. Paldies par iespēju izteikties pirmajai. Un paldies, uh, ka ieradāties, Brennera kungs, Eirokontrols puses eh, mums šis apmeklējums tiešām šķiet ļoti savlaicīgs un piemērots, jo mēs skatām SSR2 plus un arī Eiropas vienotās debes, eh, par ko ir arī iniciatīvas ziņojums, pie kurais personīgi strādāju. Pienācis laiks arī komisijai aktīvāk mudināt dalībvalstis valstis eh, proaktīvāk rīkoties. Par Lielbritāniju var teikt, ka tā ir proaktīva un apzinās labumus, ko te var iegūt. Nu, tā kā jūs izklāstījāt jūsu argumentus, nu, šķiet, ka jūs gribējāt uh, pastāstīt arī par darba vietām, darba vietu pazušanu, mm, jo daudzi uzskata, ka šāds risks būs nu, laikam ejot. Uh, Tad arī šonadēļ mm, presē varēja mm, lasīt interesantus rakstus par eh, to, ka mums būs konkurence ar Cezar programmu. ASV jau tiek uzsākti pilotprojekti. Tas ir ļoti mm, svarīgi to apzināties, ņemot vērā pēt, izpēti, kas notiek, un uh, tehnoloģijas, ko vēlamies izplatīt. No EKR puses paldies jums. Marinesku kungs, kas ir referents, arī ir te klāt. Mēs turpināsim jūs atbalstīt, jo labumi, par kuriem runājāt, šī direkta maršruta sastādīšana, konkrēt spējas, uzlabošana cenas, degvielas situācija, tas viss ir ļoti uh, pārāk izdevīgi, lai mēs to ignorētu. Tā kā ceram jūs uh, atkal sātiek ļoti drīz. Paldies, Marinesku kungs tagad. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Brennera kungs, par jūsu prezentāciju. Daži ļoti īsi jautājumi par centralizētiem pakalpojumiem. Jūs teicāt, ka ir pakalpojums niedzēji, kas piekrīt un citi, kas nepiekrīt. Es zinu, kopumā viņi piekrīt principam, bet nepiekrīt eh, visiem pakalpojumiem. Tātad eh, viņus var iedalīt divās grupās - pieci, kas piekrīt un eh, aptuveni tikpat daudz, kas nepiekrīt. Jums jāpaskatās, kā jūs ar to tiksiet galā par izmaksu efektivitāti. Jūs arī runājāt. Uh, un par to jums jāparunā ar viņiem, pakalpam sniedzējiem. Jo šķiet, ka viņi sūdzas par to, ka netika veikta šī izmaksu ieguvuma analīze. Tad um, jūs eh, teicāt par pārvaldību, mm, kas tas ar plus, plus eh, tiks uh, piemērots ļoti drīz. Um, Ko jūs domājat operatoru atdalīšana? Un um, kā to ierosinās ar plusu? Ko jūs par to domājat? Un um, ko jūs uzskatāt par to, ka PRB kļūst par ekonomisko regulētāju? Paldies, Meisneres kundze. Paldies. Paldies Brendra kungam par jūsu prezentāciju un nu, pārāk labi izklausās, lai būtu patiesība, jo tā kā jūs to izklāstījāt, um, tad nu visiem kļu, būs tikai labāk ieviešot šo sistēmu. Dalībvalstis var ietapīt, mums tiek īstenot uh, vienoto debesu iniciatīva, tas noteikti nāks uh, par labu lidostam, neviens nepaliks bez darba mm, Turklāt tiks racionalizēta situācija, jo mēs jau domājam, vai katrai mazai pilsētai nepieciešama lidojuma kontrolas iestāde. Man katrā gadījumā ir pāris jautājumu. Kas vai uh, lidojuma kontrolas iestādēm atsevišķās pilsētās tagad uh, būs uh, citas pilnvaras piešķirtas? un vai katra valsts būs apmierināta ar pilnvaram, kas tai tiks piešķirtas, un kā, kādi būs šīs piešķiršanas kritēriji, kurš pieņems šo lēmumu. Tas būtu pirmais jautājums. Un otrais, jūs teicāt, ka netiks zaudētas darba vietas, teicāt, ka tiks radītas jaunas darba vietas, eksportējot šīs labās tehnoloģijas uz citām valstīm. Uh, Bet pie šiem centralizētiem pakalpojumiem jūs teicāt, eiro kontrola tiks decentralizēta un nodos atsevišķas pilnvaras citiem, proti lidojumu kontrolas iestādēm. Kas, eh, kādas pilnvaras tās būtu? Un pēdējais trešais jautājums - vai eiro kontrola izmaksās mazāk dalību valstīm rezultātā? Jo es dzirdēju, ka dažas dalību valstis uzskata, ka ir kontrole, nodarbina ļoti daudzus cilvēkus un, nu, gluži tik ļoti efektīvi no finanšu skatu punktu nestrādā. Atminiet, tas tādu provokatīvu jautājumu uzdevu beigās. Paldies, Krāmera kungs! Paldies par prezentāciju un atvainojiet, ka nokavēju to nedaudz, bet man bija eh, divi ļoti svarīgi viesi no Vācijas un man vajadzēja veltīt viņam laiku. Bet tagad esmu šeit. Daži jautājumi. Kā mēs parlamentārieši varam atbalstīt jūsu darbus? Un otrs jautājums par vienotu Eiropas debesu iniciatīvu. Tā tāda diezgan sausa matērija. Šis ir Eiropas likums, ko Eiropas valstis neievēro. Kāds jums būtu priekšlikums, lai panāktu to, ka dalība valstis ievēros beidzot šo pieņemto likumu? Kā mums ievērot pilsoņus, ka likumi ir jāievēro? Uh, Un uh, ko jūs teiksiet dalību valstīm, kas nevēlas uh, to darīt? Paldies, uh, Kokungs. Paldies, Brennera kungs, par jūsu prezentāciju. Vienotās Eiropas debesis mūs jau daudzus gadus nodarbina. Jūs pastāstījāt par decentralizētiem pakalpojumiem un iespējām, bet um, pie vienotiem debesīm pagaidām es nesaskatu progresu. Kāpēc uh, tur joprojām mm, nevērojam labus panākumus, kas tur, kāda tur vaina? Tad arī lidojuma kontrola. Tā ASV tiek īstenota daudz veiksmīgāk nekā Eiropā. Vai vienotas debesis mums Eiropā palīdzēs mm, būt tikpat efektīviem, vai tam būtu nepieciešami vēl kādi pirmsnosacījumi? Paldies. Tad pirms manis neviens vairs nevēlas runāt. Tad jautāšu pats. Par dalībvalstīm. Kā pārliecināt dalībvalstis, ka šis ceļš mums jāizvēlas? Mums ļoti grūti pārliecināt dalībvalstis kaut ko darīt Eiropas Savienības līmenī. Runa ir par satiksmi, gaisa satiksmi. Uh, vispār par transportu runājot ļoti grūti dalību valstis par kaut ko pārliecināt, bet īpaši runājot par gaisa satiksmes pārvaldību. Otrakārt, jūs ļoti meistrīgi izvērījāties no SS2 plus pieminēšanas, ko es pilnībā varu saprast, bet, eh, diemžēl, mūs apludināja ar eh, aicinājumiem vispār anulēt SS2. Plus. Mm, te runa bija par uh, pakalpojumu atsaistīšanu, praktiski viss šis stāsts vajā šo komiteju, mm, īpaši pēdējo nedēļu laika, ko jūs par to teiksiet. Nākamais - netiks zaudētas darba vietas, jūs teicāt. Interesanta analīze, jo arotbiedrības ir pilnībā pārliecinātas, ka tiks zaudētas darba vietas. Tāpēc Mums ir šī uztveres problēma. Jūs sakāt, darba vietas tiks radītas, nevis zaudētas, bet ir tāda e, pārliecība citiem, ka tomēr darba vietas tiks zaudētas. Un kā mums e, tagad pārliecināt šos cilvēkus, ka visa šī sistēma Cezāra, CES, S2+, tomēr uh, neizraisīs darba vietu zaudēšanu. Paldies, Brennera kungam vārds. To... Paldies, es eh, mēģināšu atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem uz vairākiem kopā. Viens jautājums bija par centralizētajiem pakalpojumiem, kā šie pakalpojumi izskatās un kas tos piegādā. Es jau teicu, ka mēs esam identificējuši deviņus pakalpojumus, un tie ir saistīti ar datiem. Uh, kontrolas e, pakalpojumi gaisa satiksmē nav centralizēti. Ir centralizēta tikai un vienīgi datu nogāde kontrolētājiem un dispečeriem. Augstākās IT ir tikušas e, izstrādātas CSR programmas ietvaros, un tas ir ļāvis e, izmantot visu lidmašīnas cent pārbaužu centros, un tad šie dati ir tikus no, noraidīti uz dažādiem gaisa satiksmes pārvaldītājiem. Līdz ar to nav nekādas nozīmes, vai datus kāds ir pārdevis, vai tie nāk no centralizētās datu piegādes iestādes, tiem ir jābūt augstas kvalitātes. Tagad par pakalpojumiem, kurus eh, mēs piedāvājam. Ne visus deviņus, Mēs piedāvājam sešus, pie tam tos arī nepilnībā. Līdz ar to nevajadzētu, apgal, nevajadzētu domāt, ka ENSP mēs atņemam kādus pakalpojumus. Nē. Mēs esam sešus no deviņiem pakalpojumiem iekļāvuši šajā pakopnē, un šie pakalpojumi ir vairāk, teiksim, saistīti ar biežumu un ar to, lai izvairītos no pārklāšanās. Kādi ir tie um, signāli, kurus lidaparāts sūta uz uh, lidojuma vadības toni un cita informācija. To mēs vēlamies atrunāt. Divi no šiem deviņiem pakalpojumiem šobrīd tiek piedāvāti ENSP, jo tas mums likās visloģiskākais risinājums piedāvāt šos datus uh, centralizētā līmenī. Un e, otrs ir ENSP un Eirokontrola kopīgi piegādāt pakalpojumu. Un e, mūsu pārliecinošākais arguments ir sekojošs, lai e, pakalpojumu piegādāji izprast, ka kaut kas notiek. Eurokontrola nodaļas ļoti cieši sadarbojas ar mums, un es jau jums teicu, ka tas nav tāds slavinājums un glorijas dziedājums, bet eh, mums visiem bija skaidrs, ja mēs nemainīsimies, tad eh, tie, kuri atrodas eiro kontrolas eh, pakļautībā un tie, kur nevēlas mainīties, tas nozīmē, ka sistēma nemainīsies. Un visiem kopā ir loma spēlējama. To jūs varat redzēt atskaitē no eiro kontrolas Eiro Savienībai. Marinesko kungs jau teica, ka e, šīs nodaļas varētu piedāvāt vairāku, servi, vairāku pakalpojumu pārņemšanu, bet e, diez vai tas būs jēgpilni ENSP, mums vajadzētu to izvērtēt un tad detalizēti pārbaudīt to atbilstību, vai šiem pakalpojumiem paralēli izmantotiem ir kāda nozīme lai nebūtu tā, ka mēs e, atstājam kādu jomu novārtā. Mēs e, vēlamies sagatavoties. Viens no pakalpojumiem ir ra, e, dalīšanās ar radaru datiem un, piemēram, radardati no vienas valsts varētu tikt nosūtīti uz citu valsti, un mēs Eirokontrolē mēģinām strādāt pie šīs sistēmas nodrošinājuma. Tagad par CPS. Mēs eh, strādājot eh, pie eh, šī plāna, esam nonākuši pie vairāku simtu miljonu izmantojuma gadā doma ir desmit gados tam atvēlēt pār par miljārdu. Protams, vienmēr kāds var apšaubīt, vai šī nauda tiks savākta un kas to finansēs. Mēs esam noslēguši līgumu ar kādu uzņēmumu un eh, es personīgi vēlējos eh, redzēt ļoti konservatīvus datus, jo mēs jau vienmēr varam strīdēties, vai pusotrs miljards desmit gadu laikā tiešām ir iemesls, kāpēc šis uzņēmums datus vēlas tirgot. Tāpēc eh, mēs nebijām tik ļoti pārliecināti par to, ka šiem augsti lielais naudas daudzums ir izšķirošais. Un eh, uzņēmējs mums apgalvoja, ka dati ir konservatīvi un ticami. Un tad eh, dalību valsts apgalvoja, ka viņas piedalīsies ar savu ekspertīzi un paraudzīties, ko ārējais audits ir izdarījis un ko ir izdarījusi Eirokontroli. Tas bija trešais etaps. Un dalību valstu finansu ministri vienojās par šīm summām. Līdz šim brīdim šie dati ir pieejami. ENSP apgalvo, ka visus pēdējos datus iegūt neizdosies Un problēma ir saistīta ar sekojošo. Ja jūs griežaties pie ANSP ar lūgumu maksāt par šiem pakalpojumiem, un tad, ja jau jūs piedāvājat cenu, tad konkurence nebūs. Dalību valstis vienojās par summām. Jautājums, vai eiro kontrola paliek ar vien dārgāka? Nē, Pēdējo piecu gadu laikā mēs esam samazinājuši strādājošo skaitu no 2,5 tūkstošiem līdz 2 tūkstošiem. Viegli tas nebija. Par 500 samazināt darbinieku skaitu bija ļoti, ļoti grūti, un tomēr mēs bijām gatavi šo soli spērt, lai piedāvātu pēc iespējas augstāku kvalitāti. Un tagad es jums pilnīgi droši varu apgalvot, ka uh, Mēs esam samazinājuši mums eh, izvirzītos darbinieku apcirpšanas mērķis, mērķus. Un eh, mēs uzskatām, ka tam ir jābūt eh, vienam no pamatnosacījumiem šī noteikuma izpildē. Par pārvaldību. Mēs uzskatām, ka tīkla pārvaldības ideja ir ļoti veiksmīga. Tur ir gan ANSP, gan lidostas, gan militārie spēki, gan citi patērētāji. Kāpēc e, nepalielināt šo pārvaldību arī uz tīkla pārvaldītājiem un piedāvāt e, centralizēts pakalpojums? Dalība valsts atbalstīja šo ideju, saprotot, ka e, tie cilvēki, kuri uzraudzīja šīs aktivitātes, ir ļoti zinoši un eh, arī Eiropas Savienības vadošā iestāde uzraug šo darbu. Un eh, tas eh, iekļauj arī citus centralizētos pakalpojumus. Man tika uzdots jautājums par PRB un vai tam vajadzētu atrasties ārpus Eirokontrolas vai nē. Eirokontrolas kontrolē ir līgums ar komisiju par PR, PRB. PRB ir ievēlēta vienība, un mēs šajā procesā neiejaucamies. Ar mums pieejamo ekspertīzi mēs PRB piedāvājam datus, un ja PRB mums to lūdz, mēs veicam arī cita veida pakalpojumu sniegšanu. Vēl ko mēs darām, mēs šos datus e, piedāvājam arī PRC, kas ir Eiro kontrolas grupa, balstoties uz 29 dalību valstu vēlmi. Un šī sinerģija, kura ļauj valstīm ārpus Eiropas Savienības izmantot eh, tādas metodas, kuras neatbilst mūsu īstenotajām, mums ir jāmēģina šajās dalību valstīs arī īstenot mums vajadzīgo datu apkopojumu kurš tad atbalsta vai PR e, ir vēl izmantojams vai nē? Un e, patreizajā situācijā abu šo iestāžu pārvaldes ir sapludināts vienā. Bet e, par uh, lielākas ietekmes cīnīšanos un par labākas pārvaldības ieviešanu. Tie ir vēlēti cilvēki un Eirokontrole tur nav ko teikt. Man tiek uzdots jautājums par to, ko dalību valstis dara. Man e, bija iespēja piedalīties Viļņas konferencē, un viņi apgalvoja, ka SES 2 plus esot problēmas, bet lielākā daļa dalību valsts apgalvo, ka tās ir, viņas varētu akceptēt ATM atbalstošos pakalpojumus. Un e, par to mēs lemsim decembrī. Es ceru, ka dalību valsts savus solījumus atcerās. Redzēsim. Par, eh, e, par AS un Eiropu. Mēs esam izveidojuši Eirokontrolas dienestu kā eh, kā atbilstoši instrumentu Amerikā izveidotajam. Un tiešām ir taisnība, ka ASV piedāvā tādu pašu veidu kvalitātes pakalpojumus par cenu, kas ir uz pusi 40% mazāka nekā Eiropā. Kāpēc? Tāpēc, ka Amerikas Savienotajās valstīs ir viena sistēma, ir kopīgas debas, mums šādu pārvaldes vietu ir pat 40. Un, ja mēs vēlamies izmainīt e, kā darba noteikums, tā arī citus nosacījumus, kādā veidā mēs varam būt e, konkurētspējīgi. Mēs e, vēlamies attīstīt augstas, augsta kvalitātes IT, un Amerikas Savienotajās valstīs tā nav. Tad piedāvāt to Cezāru un tādējādi samazināt izmaksas. Un esam pilnīgi pārliecināti, ka mūsu piedāvātās datu bāzes varēs tikt izmantotas, un tas jau arī noticis Taivanā un Āzijā. E, kā šo pakalpojumus padarīt zināmus? Šobrīd mēs pakalpojumus piedāvājam dalību valstu pircējiem, bet e, ir ļoti daudzi, kur vēlētos nopirkt mūsu pakalpojumus, bet viņi to nevar izdarīt, jo ir citi, kur piedāvā tāda paša profila pakalpojumus. Un ja Eiropas parlaments vēlētos izveidot MT tirgu, tad mēs esam gatavi izsludināt konkursu pakalpojumu sniedzējiem tirgu un sadarboties Eiropas līmenī. Mums vajadzētu izstrādāt kritērijus, lai būtu skaidrs, kad eksistē atbildība starp dažādām vienībām un Tikai tad mēs varēsim būt pārliecināti, ka šo pakalpojumu harmonizācija tiecās pāri Eiropas Savienības robežām. Atvainojos, ja kādu no jautājumiem, ja uz kādu no jautājumiem neatbildēju, bet šobrīd, ak jā, par darba vietu zaudējumu. Protams, centralizētajiem dienestiem vienmēr ir tendence zaudēt darba vietas. Kāpēc patreiz piedāvātajos pakalpojumus darba vietas zaudēs netiek? Tāpēc, ka mēs e, piedāvājot pakalpojumus, mēģinam izvairīties no darba vietu zaudēšanas. Un e, mēs e, ļoti sīki esam iz, izmeklējuši un izvērtījuši, kā katra nodaļa strādā. Ja mēs vēlamies eh, īstenot vispārīgus atsaistes principus, tad tiešām varētu samazināties darba vietas, bet eh, šiem deviņiem pakalpojumiem mēs jums varam to apgalvot, šeit eh, nav notikusi, nav notikusi darba vieta, nav notikusi darba vietas zudums. Thank you very much, Mr. Paldies. Brendra kungs, par um, prezentāciju, par to, kā atbildējāt uz mūsu jautājumiem. Esmu pārliecināts, mēs ar jums vēl tiksimies. Ne nu, tikai šajā sasaukumā, teikt arī nākamajā. Paldies! Un lai veicas dalību valstīm. Mēs šeit komitejā tām īsti nevaram uzticēties, jo tās nepilda solīto. Ja jums tas izdosies, tad mēs pirmie jums apsveiksim, un uh, tad jums izdosies labāk nekā mums, un katrā gadījumā lai veicas. Labi. Tagad nomainīsies eksperti pie galda. So, next item is to carry on the... Nākamais jautājums um, un uzklausīt uh, um, TNT koordinatorus. Centīsimies ievērot disciplīnu. Uh, vakar uh, um, nožēlojama bija mūsu disciplīna, bet tagad gan es centīšos to labot. Septiņas minūtes. Uh, būs runātājiem, un pirmais runās Pēters Balašs, kas ir eh, PP17 koordinators eh, Pareizi Strasbūra, Študgarta, Vīna, Bratislava. Tātad mm, projekts numur 17, un Pīter Lūdzu tev vārds. Paldies priekšsēdētāju kungs. Es mm, varu pastāstīt eh, komitējai par prioritāro projektu numuru 17 Parīzi Bratislava ir uh, panākts labs progress uh, pie daudzām mm, sekcijām, aptuveni 600 uh, kilometri. Kilometru garumā līnija jau ir uzlabota salīdzinot ar mm, starta situāciju 2005. gadā. Ap 400 kilometri uh, Tur darbi vēl turpinās un ap 200 km garajā līnijā. Un tur darbi ir uh, atpaliek nedaudz un paliek 2004. gada līmenī. Francijā uh, tagad uh, ir uh, jauns maršruts mm, uzsācis darbību Savernas tunelī, tad arī pie Budrakurtas ir um, uzsāka darbību jauna līnija Vācijā. Situācija pie Minhenes uzlabojusies. Um, atļaujas ir saņemtas finansējums arī un uh, savienojums uz ziemeļiem jau 2018. gadā tiks uh, uh, uzlabots. Arī Mildorfa Zaldzburga uh, lī, Zaldzburgas līnija, tad savienojums uz dienvidiem, tīpaši Vīne eh, Santpeltenas līnijā eh, notiek eh, darbi, un tagad ceļošanas laiks jau ir samazinājies par 17 minūtēm. Mm, arī jauna vīnas stacija tiek veiksmīgi būvēta. Protams, paliek dažas problēmas, diskutējam par to, ka izmaksas palielināsies um, līnijai Berlingen-Ulma, kas ir ātrgaitas līnija, tad ir atvērti jautājumi par Študgarti un Slovākijā uh, tika plānots uzlabojums uh, caur vīni, bet Eh, tā kā minis, transporta ministrija ir sastādījusi masterplānu, lai to labotu, sagaidām progresu arī tur. Priekšsādātākums šis dokuments iespējams būs pēdējais, eh, ko prezentēšu parlamentam par PP17, jo tuvojas beigas manam mandātam. Esmu bijis aktīvs eh, kopš 2005. gada pie šiem projektiem ar nelielu pauzīti pa vidu. Un um, esmu guvis uh, ieskatu šī projekta koordinācijā. Esmu gatavs dalīties ar jums uh, savā pieredzē, un tā, tā kā mums ir laika ierobežojumi, es uh, pavisam nedaudz pastāstīšu. Svarīgi ir turpināt ar pārobežu projektiem. Svarīga tendence uz intermodalitāti un eh, nevajadzētu palikt pie vienas līnijas. Vajadzētu veidot tīklus, tīklojumus. Vēlos piesaistīt jūsu uzmanību divām pamatproblēmām, kas eh, jārisina visu laiku. Mums eh, jāgarantē atbalsts no sabiedrības. Mums jāatgriežas pie sabiedrības un mums jāveicina diskusijas un viedokļu apmaiņas ar pilsoņiem, cilvēkiem. Un nākamais ļoti bieži notiek valdību maiņa, dalībvalstīs un arī pašvaldību maiņa. Mēs te varam, runājot par sabiedrību, vismaz man bija laba palīdzība no arotbiedrībām, eh, no asociācijām, te, TGV Est Francijā, piemēram, vai arī Magistrāle Fil Europa, Vācijā. Šīs organizācijas man nu, tiešām milzīgi, milzīgu palīdzību sniedza. Nu, runājot par eh, normālām, biežām demokrātiskām izmaiņām dalību valstīs, te labs atbalsts nāk no Eiropas parlamenta un no citām Eiropas iestādēm. Uh, un arī Eiropas komisijas tehniskā palīdzība uh, nenāk par sliktu. Tā kā arī no nu, nākamā sastāva gaidīšu tādu pašu palīdzību, jo mēs tagad esam sasnieguši jaunu, daudz sarežģītāku plānošanas posmu, plānosim multimodālo transportu. Ja pie vienas vienotās līnijas nevarēja apvienoties vairākas valstis un pie viena dzelzceļa projekta, tagad šī situācija vēl sarežģīsies. Bet apvienot gan naudas, gan resursus, un jāsaka, ka daudz gadu finanšu schēmas ietvaros eh, palīdzība, kas būs pieejama, ir ierobežota, tā kā jūs atbalsts mums tiešām būs ļoti vajadzīgs. Paldies, eh, Piter, paldies, ka ievēroji eh, laika limitu. Pirmais koordinators, kas, kam tas ir izdevies, tā kā Esmu ļoti pateicīgs Gurmais kundze, Krāmer kungs, Maisneres kundze. Kāds cits? Ja ne, tad Gurmais kundze. Nē, jau nejauši, ka viņš iekļāvies laika limitā. Viņš lielisks uh, Ungārijas uh, universitātes profesors, viņš arī bija ministrs uh, Ungārijas valdībā. Uh, un viņš strādā arī komisijā, tā kā viņš zina, mm, ka laika limits ir jārespektē. Paldies! Paldies par tavu darbu šeit, un es ceru, ka kļūsi par ārlietu ministru Ungārijā, tā ka mēs ar tevi vēl tiksimies. Bet um, nopietni sakot, mm, šis projekts ir kaut kas, kas mums ir ļoti vajadzīgs. Vēlamies uh, savieno, savienojumu ar um, Bratislavu un Budapeštu. Bet es domāju, ka tev ir lieliska komanda, kas lieliski pastrādājusi pie šī dokumenta. No ievada to var jau saprast. Un jautājums ir tāds. Ko tie teiktu uh, tavam pēctecim? Uh, tas ir pēcnācējiem. Uh, ko profesionālā līmenī. Mm, to ieteiktu. Mēs dzīvojam krīzes apstākļos, krīze ir liels izaicinājums, un mums tagad jādara dažas lietas citādi. Ko tu domā um, ar mūsu profesionālo pieredzi, kā mēs varam palīdzēt un ko varam uzlabot pie šī 17. projekta. Nu, tu jau teici, te gaidāmas izmaiņas mm, gan parlamentu sastāvā, mūsu plānos iespējams tā kā jāparūpējas par labu konsekvenci šim projektam. Paldies, Krāmera kungs! Paldies uh, eh, Balaškungam, mēs jau kādu laiku strādājam kopā. Uh, Man ir konkrēts jautājums. Ļoti bieži jautāju par Štutgartas uh, staciju. Tur ir paredzēts līdzfinansējums no Eiropas Savienības. Tas ir bija paredzēts, bet uh, Eiropas Savienība saka, nē, šis ir nacionāls projekts, nebūs līdzfinansējuma, bet tagad komisija tomēr saka, ka nē, tomēr Štutgarta kaut ko būs saņēmusi šai stacijai. Kaut arī es teiktu, jaunā stacija nevar eh, tik lielu slodzi izturēt kā iepriekšēji, un ņemot vērā satiksmes situāciju, tāpat ir bīstama. Vai jums ir informācija par to, kas tur notiek? Un otrajā jautājumā mm, mm, arī runa ir par mm, eh, geogrāfisku ko, situāciju pie Študgartes, no Vendlingenes uz Ulmu, e, tiek būvēta jauna līnija, kas vēl nav gatava, un ir informācija par to, ka e, tā ir liels slīpums, un e, no, nu, pat lielāks nekā Geislingenes līnijai. Bet ja Geislingenes līnija nebija uh, piemērota preču pārvadājumiem, tad jau šī Vendlingenas ulmas līnija tam vēl mazāk piemērota. Savukārt Pareiza Bratislava mums būs noderīga tikai tad, ja preču pārvadājumi būs iespējami. Šobrīd tas tā neizskatās. Vai par to kāds runāja citādi, tas kaitē visam koridoram un tas kļūst vienkārši nevajadzīgs. Vas šeit, es uzskatu, ir ļoti labi šī šī sasaiste ar vīni un ar jauno staciju. Tas kaut kas ļoti labs. Jautājums. Kāda līnija brauks no Vīnes, vadīs no Vīnes caur Vīnes lidostu uz Bratislavu? Vai tiešām būs tieši savienojums no centrālas stacijas uz lidostu? Vai, jo par to bija daudz strīdu. Es tos atceros. Visu varētu sniegt atbildi. Paldies, Meisners kundze. Paldies, um, Balaškungs. Lielas paldies par jūsu prezentāciju. Um, vienkāršāks jautājums. Visu pirms. TNT un Connecting Group Facility mēs teicām, ka nevēlamies, lai mums ir uh, būvlaukums Eiropā, bet ka beidzot kaut kas arī uh, tiktu pabeigts. Jūs teicāt, ka 2020. gadā mēs kaut ko varētu sagaidīt. Jūs te vairs nestrādāsiet, bet nu, ko jūs uzskatāt, vai šis termiņš ir realistisks? Un tā kā mēs runājam par pārobežu savienojumiem, dalībvalstis eh, tos nevēlas apmaksāt, bet ir divi savienojumi, kas ir interesanti. Viens pie Strasbūras un otrs pie Bratislavas. Eh, savienojums uz Slovākiju. Vai tā ir, ka, ka ir garantēts finansējums no dalību valstīm, jo par to pagaidām man nav tik daudz informācijas. Jā. Paldies, nākamais runātājs. Došu vārdu atbildēji Balhaša kungam. Es uh, atbildēšu sākumā uz diviem pēdējiem jautājumiem. Štutgarts stacija. Koordinatori izteikuši priekšlikumus. Tiks pieņemt arī lēmumi. Eiropas komisija runās ar dalībvalstīm. Pagaidām tas bija labs risinājums, man šķiet. Tas bija nedaudz neliela atkāpe no sakotnējās pozīcijas, bet kopumā tas bija labs kompromiss par mm, sniegumu, kas varētu būt šī stacijai. Par to notiek diskusija. Mm, tur nebija par dubultotu sniegumu. Bet es varu norādīt uz uh, uh, transporta zinātniskā institūta Štutgarta GmbH uh, veikto pētījumu norādīt, un tur aptuveni plus 30% ir norādīti, mm, kā snieguma ziņā, tātad, ka sniegums tiks uzlabots par 30%. Mm, tas ir metodoloģisks uh, jautājums, kā vērtēt sniegumu, kādas kritērijas ņemt vērā. Mani paši tas ļoti interesē arī turpmāk. Pat jau pats nebūšu vairs atbildīgs mm, par šo situāciju. Vendlingen, Ulma. Jā, bez preču pārvadājumiem šī līnija nav tik vērtīga. Es tik varu cerēt, ka, kad šī līnija. Uh, tiks pievienota Reinas Donavas līniju tīklam, tad eh, Eiropas eh, komisija nodarbosies arī ar to, lai uh, paplašinātu to arī preču pārvadājumiem. Vīne. Jā, es arī. Man arī prieks par jauno staciju Vīnē. Austrija un Slovākija nav vēl pieņēmušas galīgo lēmumu par šo līniju. Sākumā mums bija varianti, iespējams, ziemeļu variants tiks uh, īstenots, bet mēs vēl gaidām stratēģiskā pētījuma rezultātus Slovākijām. Par to esmu runājis ar uh, šī brīža transporta ministru. Un tad mēs izdomāsim būvēt vai nebūvēt, beidzot šo tuneli zem Donavas. Es uh, drīzāk uzskatu, ka mums ātru uh, tramvaju līniju tur drīzāk vajadzētu, lai sasaistītu abus, abas stacijas mm, un lai arī lidostas piesaistītu šim tīklam. Kas varētu būt gatavs līdz 2020. gadam? Manos arhīvos kopš 2005. gada mm, glabājas dokumentu par šo projektu, un tur atrodas arī dokuments ar četru transporta ministru parakstu, kur atrodams datums 2016, eh, ka ap 2016. gadu būtu jāpabeidz visa šī līnija. Ar to ilgtermiņa projektiem dažkārt ir šādi sapņi, bet um, tad mēs redzam, ka nevar visu īstenot. Tagad um, visa šī līnija ir sadalīta 22 daļās. Un man ir dati ar uh, termiņiem katrai daļai. Un es domāju, ka ap 2020. gadu lielākā daļa jau būs eksploatācijā. Es ceru, ka tā būs. Pārobežu tīkli. Jā, tā Eiropas Savienība var palīdzēt. Labs piemērs ir Kēlas tilts, kas uh, tapusi pateicoties motivācija no Eiropas, un uh, Eiropa varētu vēl vairāk motivēt uh, divas dalību valstis, lai tās piedalītos būvdarbos. Arī turpmāk ar Bratislavu. Tur um, principā nav tik lielas finanšu problēmas vai politiskas problēmas, bet runa ir par lēmumu pieņemšanu. Of, uh, tagad atgriezīšos pie pirmā jautājuma. Paldies jums par šo jautājumu. ka PP17 mēs būsim integrēti e, multimodālajā koridorī no Strasbūras e, uz Surinā, Melno jūru. Tas būs e, ļoti izaicinājumiem pilns tīkls. Tā nebūs viena līnija, bet vesels līnija kopums, iekļaujot visas attiecīgas dalībvalstis. Uh, kā piemēram Vācija un arī jaunās dalībvalstis, um, ja tā var saukt, jo nākamgad būs jau desmit gadi kopš tā pievienojušās kā Čehija, Slovākija, Rumānija, Bulgārija. Un tā būs šī industrializētā daļa ar jauniem tirgiem, jaunām um, daļām, kas iestāda līdz manējai jūrai es eh, varētu eh, nākt klajā ar trim eh, būtiskiem ziņo, paziņojumiem, kas izriet no manas iepriekšā gadu pieredzes. Pirmkārt, var runāt par alternatīvu izpēti. Viena no pirmajām, mm, viens no pirmajiem iespējiem, kas man radās, ievērojot uh, respektējot uh, subsidiariātas principus, um, kad es pirmo reizi apmeklēju Štutgārti 2005. gadā un redzēju šo ārkārtīgi iespējīgo plānu, uh, kas bija uh, atjaunot staciju, saglabājot veco staciju. Mans jautājums bija tāds, kādas ir alternatīvas, kuras jūs esat apsvēruši, un atbildi bija, kā ir alternatīva, nekādu alternatīvu. Nu, es eh, to labi saprotu, taču politikā, tāpat kā tehniskajā ziņā, vienmēr ir alternatīva, vismaz viena alternatīva. Es nekad neesmu šo nostāju slēpis, un tagad uh, to atklāti plašas un ieinteresētas publikas priekšā izsaku. Un tad mans pirmais uh, vēstījums būtu alternatīvas. Otrais uh, vēstījums Izmaksu izvērtēšana. Šeit es atcaucos uz vairākām eh, sadaļām, ne tikai Študgarti 21. Cenas nav kritušas, cenas ir tikai pieaugušas, tas ir jāņem vērā. Tā ir otrā lieta, ko es gribēju bilst. Un vēl ir arī jautājums par to, kas eh, arī attiecās uz Študgarti. Cilvēki vienkārši nevēlas pārāk apjomīgas izmaksas, kā bija Študgarta gadījumā, kur bija pārāk eh, liels izmaksas piedāvātas. Uh, Un visbeidzot, pastāvīgs riska izvērtējums. Nekad neesiet droši par to, ka esat drošībā. Visu laiku ir jādomā par to, vai tiešām dodaties pareizajā virzienā. Paldies! Well, thank you very much. Paldies! Paldies! Paldies par jūsu darbu! Mm. Un tagad varbūt Sečīkungs varētu ierasties. Sečīkungs ir TNT projekta koordinators. PP3 un PP9 projektiem. Uh, un eh, tas ir viens no mūsu favorītu projektiem, un tas ir figurēras uz Pepiņonu. Jā, jūs man labojāt, eh, tie ir projekti PP3 un PP19, bet jebkurā gadījumā arī šie posmi ir mūsu labākie. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es ļoti priecājos par iespēju būt jūsu vidū šodien un uzskatu, ka šī sanāksme ir ļoti būtiska, jo šādos gadījumos ir iespējams izvērtēt situāciju, izprast, kādi ir neatbildētie jautājumi un varbūt arī rast jaunus pamatus progresam. Protams, šis ir arī īpašs gadījums, jo mēs esam pašreizējās pieejas perioda beigās, kad identificējam prioritātes projektus TNT tīklam un būs jaunā pieeja, kas balstās uz koridoriem, jauno Connecting Europe um, instrumentu un um, noteikumiem, par kuriem uh, runājāt un kurus pieņemāt pirms pāris dienām. Paldies par jūsu uzmanību un apņemšanos, mēģinot pastāvīgi uzlabot to ietvaru, kāds būs mūsu priekšā turpmākos gadus. Šodien mēģināšu īsi prezentēt eh, situāciju, kāda ir pašlaik, kādas ir svarīgākās, steidzamākās problēmas, un, protams, labprāt atbildēšu uz jautājumiem un uzklausīšu jūsu komentārus. Mēs tātad runājam par prioritātes projektiem numur 3, kas pārsvarā ir sarkanā krāsā šajā diapozitīvā, kas ir saikne starp Spāniju un Franciju, kas sākas Portugālē, un 19. prioritātes projekts, kas ir sadarbspēja Iberijas pussalā, kas ir cieši saistīta ar iepriekšējo projektu. Jūs redzat arī Pireneju vidū skaitli, kas um, līdzinās divām bultām, kas ir prioritātes projekts 16 kas, tātad šī, šī forma, kas līdzinās būtām, attiecas um, uz um, projektu, kas um, pirms kāda laika man lika tam pievērsties un tur sagatavoju augsni turpmākai attīstībai. Zilās zvaigznes ir tās vietas, kur ir panākts eh, vislielākais progress. Tieši kreisajā pusē augšā tur ir eh, Bordeaux ātrgaitas eh, līnija un Tūras Bordeaux koridoris, kuru es nesen apmeklēju un biju ārkārtīgi patīkami pārsteigts par sasniegto progresu. Protams, joprojām ir dažādas problēmas, taču progress ir iespaidīgs. Iberijas atzars um, arī ir progresējis. Redzat arī trūkstošu sasaisti, par kur runāšu vēlāk. Un vidusjūras e, pusē ir ļoti apmierinoša situācija, kas ir Nīmas un Montpellier apveceļa e, reģionā, kā arī vidusjūrā ir Barcelonas figuras, figueras, figueras līnija un pārobežu sekcija, kas ir jau operatīvas un izmantojamas jau kādu laiku un bija arī iespēja apmeklēt to un tas jau tātad darbojas e, vairākus gadus, ja nemaldos. Un tātad šī saikne ir eh, darbspējīga jau 90% līmenī, taču mēs joprojām sagaidām to uh, dienu, kad ātrgaidas vilcieni varēs uh, kursēt šajos uh, maršrutos. Vēl ir tātad daudz darba, taču tas ir panākams. Vēlētos pievērst jūsu uzmanību trešā prioritātes projekta attīstībai šādos e, jautājumos. Tātad, kas būtu visefektīvākais e, kravas e, transportam Atlantijas atzarā? Te mēs varētu minēt Spānijas dienvidu un Portugāles ostas un jautājums par to, kā šo kā šo savienojumu padarīt maksimāli efektīvu. Otrs jautājums, kam vēlējos pievērst jūsu uzmanību, ir um, Evara Kais um, teritorijas uh, trūkstošais uh, savienojums. Um, Par to jārunā 14. 15. gada kohēzijas perioda kontekstā. Manuprāt, risinājumi ir iezīmējušies, taču progress vēl praksē nav panākts. Zilajā krāsā esmu pasvītrojis eh, to sadaļu, kur ir ļoti efektīvs, eh, um, kur ir nepieciešams eh, panākt efektīvāku uh, situāciju un eh, progresu tuvāko gadu laikā. Tāpat um, ir vairāki būtiski komentāri par vidusjūras koridoru. Arī šajā sakarā rodas jautājumi par sadarbspēju. Tas ir būtisks eh, atskaits punkts TNT eh, tieši sadarbspējas jautājums. Un kaut arī ir panākts progress, joprojām ir vairākas problēmas, kas ir jārisina. Un visbūtiskākais jautājums ir, kā tātad eh, tikt galā ar šo sadarbspējas trūkumu vidusjūras eh, atzarām jo īpaši zaļajā um, posmā, ko redzat kartē, um, kas ir Montpellier Perpiņānas uh, posmā. Un šeit tā tad uh, būtu nepieciešams uh, panākt tādu progresu, lai varētu pilnībā izmantot visu to, kas ir izdarīts no Barcelonas līdz Francijas robežai. Runājot par uh, jautājumiem nākotnes sakarām. Tas viss uh, jaunajā ietvarā pārvērtīsies par diviem uh, koridoriem - Atlantijas koridoris dzeltenajā krāsā un daļa no vidusjūras uh, koridora zaļā krāsā, kā to redzat šajā kartē. Jūs jau labi zināt visas pamatiezīmes, kā multimodalitāte un citi jautājumi. Un praksē var teikt, ka prioritātes projekts 3 un 19 tiks iekļauts jaunajos koridoros, kas daļēji ir kopīgi, kartē varat redzēt, ka šie koridori pārklājas posmā no Madrides līdz Algesīras pilsētai un Jāuzsver, ka vidus jūras eh, koridoris eh, būs ļoti svarīgs, lai nodrošinātu Dienvidu Eiropas eh, posma savienojamību. Tātad um, Baltijas Adrijas, Skandināvijas, Vidusjūras, šie ir vieni no svarīgākajiem koridoriem. Tātad šī sadaļa, ko redzat, um, ir ļoti būtiska sadaļa posmā eh, ne tikai no rietumiem uz austrumiem, bet arī no ziemeļiem uz dienvidiem. Tāpat uh, ir būs arī posmi uh, līdz uh, Beniluksa valstīm no Spānijas dienvidiem Un eh, arī eh, pirmīt eh, Balaškungs runāja 17. prioritātes projekta ietvaros par posmiem, mm, kas attiecas uz Strasbūru un arī nedaudz Vāciju. Es tūlīt beigšu savu sakāmo. Ir būtiski iekļaut arī iekšzemes ūdensceļus un jūras eh, ūdensceļus, un tādējādi būs šāds multimodāls eh, transporta koridoris tādā izpratnē, kā mm, nu, jūs eh, ļoti labi zināt. Es domāju, es ar to arī noslēgšu savu sakāmo, jo domāju, ka komentāri un jautājumi būs daudz precīzāki, un jebkurā gadījumā jums ir arī rakstiskais ziņojums. Paldies! Laiks jautājumiem. Paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies Seki kungam, paldies, ka bijāt eh, tik skaidrs. Saka, Ajā Senders kundzem, es eh, gribētu pateikties eh, Seki kungam par padarīto darbu. Paldies arī par to, ka ņemat vērā komisāra pilnvaras un arī mūsu pilnvaras. Un mums bija laiks ne tikai izpētīt šos projektus, bet arī bija iespējams tos pārdomāt, jo bija šīs eh, saig, sasaistes uh, un sadarbspējas problēmas, um, kuras, kuras skāra pasažierus. Jūs minējāt um, problemātisku posmu no Montpellier līdz Narbonai, un problēmas uh, šeit būs uh, vairākas, uh, jo jautājums ir par publisko un privāto partnerību. Šeit uh, Taču Francijas sakarā es gribētu zināt, kāds tad būs laika grafiks, ko Francija ir paredzējusi, jo es domāju, mums būs ne tikai tīra prakses uh, problēma, bet būs arī um, klasifikācijas problēma par uh, trešo posmu. Barcelonas dienvidos līdz Valencijai un um, pēc tam līdz dienvidiem ir problēmas. Gribētu zināt, cik uh, Uh, ilgā, um, cik, cik ļoti nepieciešams ir šis dubultais posms, varbūt būtu iespējams arī ar vienu vienīgu uh, ceļu risināt šīs problēmas. Kas tieši ir paredzēts šiem posmiem? Atlantijas uh, sakrā es varu piekrist, tas tiešām ir ļoti labs piemērs prioritātes projektu praksē un arī finansējumam, taču es gribētu zināt, ko konkrētāk par um, Lisabonas Madrides trūkstošo savienojumu. Taču Salamankas uh, līnija uh, ir tas, ko šķiet jūs piedāvājat. Um, vai jūs varētu dokumentēt sīkāk, kas attiecas uz eh, turpmākajiem koordinatoriem. Vai jūs eh, uzskatāt, ka viņi varētu strādāt labāk pateicoties reglamentam, ko regulē, ko esam pieņēmuši? Paldies, nākamais runātājs. Rikēkungs, paldies. Man ir divi jautājumi. Pirmais jautājums eh, līdzīgs, kā tos deva Inese. Vai jums būtu kādas prognozes? Uh, ja tā varētu teikt, par Perpiņānu un Montpellier, kas eh, tomēr sastāda zināmas eh, grūtības. Kaut arī šķiet, ka šajā veidā situācija ir uz preizā ceļa. Un otrais jautājums, vai jums ir kādas prognozes par Bordeaux Bajonu, Bordeaux Basku zemēm, vai jums ir bijusi iespēja diskutēt, vai jums varbūt pašam ir kāds uh, skatījums uz to, um, ka ir izvēli, izdarīts par labu Bordo Tulūzē un nevis Bordo Spānijai, kas um, valsts uh, līmenī bija uh, diezgan divdomīgs risinājums un nemaz nerunājot par starptautisko koridori. Tātad pirmais jautājums, tātad šeit runāja gan par Bordobajonu, Bordobasku zemēm, gan arī par Tulūzas izvēlu šajā gadījumā. Bilbao kundze, paldies priekšsādātāja kungs, paldies Seki kungam par skaidrojumiem, paldies par viņa ziņojumu, jo sevišķi. Es gribētu koncentrēties vienu konkrētu jautājumu, ko jūs minat savā ziņojumā Atlantijas ass. Ziņojumā jūs runājat par problēmu, kuru mēs kā politiskās pārties um, jau um, ļoti bieži esam skatījuši gan ar vietējām iestādēm, gan ar Francijas atbildīgām iestādēm. Šeit ir jāpiemina Bergeras uh, mēsgls un um, tas uh, ļauj īstenot uh, to, kas uh, līdz šim ir panākts šajos jautājumos, un sevišķi šis Baskuzemes savienojums, kas ļaus sniegt savienojumu ar Franciju. Kāda būtu jūsu risinājumi turpmākajiem turpmākaj gadiem, turpmākajiem mēnešiem, jo no Spānijas ministrijām un valdības nav nekādu atbilžu ne par termiņiem, kad varētu noslēgt šo projektu, uh, Un ņemot vērā to, ka mums jau ir budžets un tā tālāk, nav pat nekādas apņemšanās no Spānijas valdības par šo projektu. Otrais jautājums par jūsu schēmu, kas ir ārkārtīgi interesanta. Francijas um, atbildīgās institūcijas varbūt varētu atbildēt uz jautājumu, vai tad eh, tās nav apņēmušās eh, iesaistīties prioritārajos projektos, par kuriem nobalsojām pagājušo nedēļu. Kāda būtu situācija Francijas eh, valdības ziņā un ko mēs varētu darīt Eiropas ziņā, lai nodrošinātu to, lai visi, visas tā summa, kas ir paredzēta, tiktu veltīta prioritārajiem projektiem, lai mēs tiešām varētu uh, izbeigt šīs problēmas, kas ir saistītas ar robežām. Pretējā gadījumā šīs robežas būs arī turpmāk. Paldies! Ņemot vērā Rikē un Bilbao eh, kundzes un kunga teikto, šeit ir eh, sastopamas eh, nesaskaņas starp valstu pārstāvjiem par šiem jautājumiem, sevišķi Francijā, jo mēs eh, tik tiešām gribētu eh, redzēt šādu attīstību, eh, kā tas notiek pašlaik, taču, ja tas nozīmē tikai attīstību atsevišķos posmos un nav kopējā tīkla, tas neko nedos. Vārds Sekikungam atbildēja. Paldies! Liels paldies par visiem šiem jautājumiem! Sākšu ar pēdējo, ko uzdeva arī vairāki citi godātie deputāti. Tas e, ir svarīgs un var piekrist Bilbao kundzei par e, pēc iespējas labāku Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanu, lai būtu pēc iespējas labākas iniciatīvas izvēlētas e, un lēmumi tiktu pieņemti tā lai mēs dotos pareizajā virzienā, ņemot vērā Eiropas mēroga intereses un pievienoto vērtību. Bet eh, vēl ir jāstrādā pie tā, lai to uzlabotu, uzlabotu un vēlreiz uzlabotu. Runājot par Perpiņānu un savienojumiem, kas ar to saistās, būtiskākā problēma ir sadarbspēja Francijām, sevišķi kas attiecas uz Perpiņāns un Montpellier posmu. Tās ir problēmas, kurām ir nepieciešams laiks, lai tās atrisinātu. Bet uh, ir iespējami arī, ja tā varētu teikt, pārējas risirā, risinājumi. Jau ir sarunas bijušas gan Spānijas, gan Francijas pusē, taču jūtos uh, nedaudz neveikli. Um, sakot, ka ir diezgan grūti prognozēt, kad uh, tieši būs um, šīs um, projekta gala rezultāts. Ir diezgan uh, Uh, neveikli atzīt to, ka nav uh, skaidrs, kāda tas uh, tad būs konkrētās, uh, konkrētā virzība šim projektam. Um, Spānijas pusē bija apgalvojumi, ka nav nekādas informācijas par uh, konkrētajiem soļiem. Um, uh, citur atkal tika paziņoti konkrēti datumi. Ir jebkurā gadījumā nepieciešams e, dažkārt e, lielāks spiediens, e, lai veicinātu attīstību arī līdzīgos gadījumos nākotnē, jo ir grūti pieņemt to, ka šādos projektos tiek ieguldīts ārkārtīgi daudz līdzekļu, un privātās puses arī tur ir iesaistītas finansiāli, kas attiecīgi uh, var saskarties ar ļoti nopietnām grūtībām, ja visa tīkla īstenošana praksē neīstenojas. Mēs mēģinām, es zinu, lielāku uzsvaru likt uz publisko un privāto partnerību. Es domāju, mums arī skaidrs vēstījums jāraida par to, ka tad, kad um, ļoti labs prioritātes projekts tiek um, īstenots, tad mums ir jānodrošina tā darbība pēc iespējas labākā līmenī. Ja e, kādu iemeslu dēļ, tieksim, tiek izvēlēts tūris Bordeaux posms, nu, šeit es nevaru atbildēt um, uz šo jautājumu. Mēs mēģinām, jebkurā gadījumā, meklēt uh, veidus, uh, kā izdarīt spiedienu, lai motivētu dzelzceļa sistēmas darb, puses un arī valdības. Runājot par pamata tīkla esošajiem jautājumiem un to, kas attiec uz vispārējo tīklu, nu, um, Runājot par eh, centrālo šķērsošanu, nedomāju, ka turpmākajā nākotnē, tuvākajā nākotnē tas eh, īstenotos. Taču, jebkurā gadījumā, šie darbi var tikt pieteikti eh, pētījumiem un tāda veida finansējumam, un Francija šādu finansējumu ir saņēmusi Varbūt, ka tā būs interesētāka darboties ātrāk pēc šī finansējuma saņemšanas. Taču, protams, laika grafiks ir atšķirīgs. Dažos gadījumos tie būtu desmit gadi, dažos divdesmit un dažos varbūt nākamās paudzes īstenos šos projektus. Vēlētos tagad pievērsties otram jautājumam, kas eh, tad attiec uz otru pusi, Atlantijas pusi. Un šeit tātad jautājums par um, to, ko runāja Bilbao, Bilbao kundze, un par attieksmi. Francijas valdības eh, pārstāvju vidū šajā jautājumā komiteja šajā jautājumā nonāca pie zināmiem secinājumiem, kas attiecas uz ātrgaidas eh, projektu vispārīgu iztenošanu Francijā. Ministrs Kuvjē apgalvoja šajā sakarā, ka saikne uh, ar Spāniju maršrutā no Bordeaux un arī savienojums ar uh, eh, Tulūzu, kas vairāk attiecas uz vidusjūras pusi, uh, šie e, savienojumi un šie jautājumi joprojām ir valdības e, uzmanības lokā. Viņiem ir plāns e, strādāt pie šiem jautājumiem. Un pašlaik tā tad ir darbs ieguldīts pie jau esošo mm, projektu uzlabošanas. Taču tuvākajā laikā vairāki posmi jau būs pilnībā eh, darbspējīgi, un tas ir ļoti nozīmīgi. Tādējādi būs pamats eh, uz kur balstīties gaidot eh, jaunās eh, dzelzceļa līnijas. Manas pēdējās eh, vizītes laikā es dzirdēju skaidru signālu par to, ka problēma pašlaik tiek analizēta un sevišķi tiek ņemts vērā tas, ka laika posmā no šī brīža līdz 18. gadam Basku zemes tīkls būs eh, pabeigts un mm, būs iespēja arī efektīvāk eh, iekļaut eh, mm, San Sebastiānu šajā transporta tīklā. Un tātad visiem šiem posmiem ir jābūt pilnībā gataviem, lai tīkls varētu aktīvi darboties. jāņem vērā tas, ka pašlaik eh, sauszemes ceļu transports ir ļoti noslogots, un tā ir ļoti skaidra zīme tam, cik ļoti steidzami ir efektīvi eh, dzelzceļa eh, posmi jānodrošina Un tajā brīdī, kad um, šie dzelzceļa posmi arī būs noslogoti, tad, protams, būs šis central crossing, jeb centrālās šķērsošanas jautājums, kam būs jāpievēršas. Un visbeidzot, es uh, vēlētos noslēgumā priekšsēdētāja kungs uh, vēl bilst pāris lietas, kas attiecas uz uh, valdību saistībām par um, prioritātes projektu 3 runāja tātad par Portugāli, Spāniju, Franciju. Es sanāksmē, kas bija, kas nesen norisinājās, biju ļoti priecīgs par to, ka varēju dzirdēt valdības pārstāvju viedokli par šiem jautājumiem. Bija arī rakstveida deklarācijas, kas nav vienkārši preses paziņojumi, bet atspoguļoja valdību saistības. Protams, ir arī finansiālā puse, finansiālās problēmas, kas sagādā grūtības un sakoties jaunajam posmam, mēs saglabāsim paralēlis ar mūsu saistībām, lai pēc iespējas labāk izprastu uh, to problēmu finansiālo dimensiju, ar kurām mēs saskaramies, kā labāk izmantot uh, prioritātes projektus uh, un jaunos instrumentus, kā piemēram uh, projektu obligācijas, kādas būtu jaunākās idejas, kas varētu nākt klajā, un šī gada laikā mums bija arī iespēja diskutēt ar vairāk banku valdību pārstāvjiem un privātajiem operatoriem Itālijā, Spānijā, Francijā un arī citās valstīs, un mēs arī turpmāk tā rīkosimies, lai piedāvātu iespējams risinājumus šai būtiskajai problēmai, lai rastu pēc iespējas vairāk resursu šai problēmai. Paldies Kikungam, un tagad eh, es vēlētos dot vārdu Brinkhorsta kungam. Mēs esam nedaudz iekavējušies laikā, un mēs parunāsim par ATMS. So, IATMS, e Kail Flūdzu. IATMS, e lūdzu. Un eh, es tagad dodu vārdu jums, lūdzu. Es eh, tiešām mēģināšu pieturēties pie jums atvēlētā laika. Vispirms par IETMS. Es eh, par, pret šiem projektiem izturos ar lielāku pozitīvismu nekā pagājušajā gadā. 2008. gadā ir pabeigts jau pirmais posms un 2000. 12. gadā tika pabeigts cits. Būtisks uzlabojums šajā situācijā, kuru mēs esam redzējuši ATMS-os, ir attieksme un Vācijas izmainītā, izmainītais skatījums. Un ATMS, šo et, ATMS ir izmainīts. Jau vairākas reizes esmu runājis par to, ka savstarpējā savientojamība un citu koordinatoru to jau teica, ir trīs prasības, kurām ir jātiek izpildītām. Vispirms mums ir jāizvairās no tā saucamajiem ahilē papēžiem infrastruktūrās. Nākamais ERTMS ir jāievieš kā standarts, un trešais ir jāsa vieto kopā EMTS. Es jūs iepazīstināšu ar patreizējo situāciju un eh, mēģināšu ieturēties priekšsēdētāju dotajos laika termiņos. Iepazīstināšu jūs ar varbūt vairākiem būtiskiem punktiem vai tēmām un arī ar to, ko darīsim tuvākajā nākotnē. Pirmais, ko vēlētos uzsvērt, varbūt aizmirsīsim par ERTMS un šajā komitejā un arī citās komitejās komisijā runāsim par interoperabilitāti. Mums ir jābūt sistēmai, kas ir savietojama savā starpā ar sistēmas posmiem. Mēs esam akceptējuši minimālas izmaiņas, jo ja sistēma būs pārāk sarežģīta, tā kļūst arī trauslāka un grūtāk pārbaudāma. Kā mēs panāksim sistēmas vienkāršojumu? Mēs e, paraudzīsimies uz vārgākajiem posmiem, proti pārobežu posmiem. Ja mēs izskatām katru pārobežas posmu kā atsevišķus projektus, tad tādu ir desmit, patiesībā divdesmit, Un divde, patiesībā desmit no šiem posmiem mēs varam atrasināt. Tie ir piegādātāji NSE, Un tad mēs varētu atrisināt eh, visas ar savstarpējo savietojumiem saistītās problēmas. Tātad šobrīd mēs paraudzīsimies uz pārobežu posmiem, un pēc manām domām, ja mēs atrisināsim tieši pārobežu vājos posmus, tad mums izdosies atrisināt savstarpējās savietojumiem problēmas. Otrs, ko vēlētos pieminēta ir ERTMS stiprināšana. Mums ir izstrādāts e, Eiropas līmeņa ieviešanas plāns un zinām, ka ir dalību valsts, kurām vēl joprojām ir kavēšanās ar, e, ar ERTSM. Un paraudzīsimies, ko varētu darīt, lai to pātrinātu. Un trešais, ja mēs vēlamies standartizēt visu sistēmu, un tās ir manas lielākās bāžas, uh, Tad eh, mēs mēģināsim aprīkot visus vietējos spēlētājus ar pamatsistēmu numur 3. Tātad baseline 3. Mēs vēlamies ar to aprīkot visus vietējos spēlētājus, un tas lielā mērā arī ETCS sistēmu vienkāršos. Ceturtais. Vēlētos griezties ar lūgumu pie parlamenta, lai tas piegrieztu lielāku lomu kļūdām ceturtajā dzelzceļa pakotnē. Ja mēs vēlamies īstenot e RTMS un savstarpējumu programmu darbībā, tad eh, mums ir jāizvarās no šiem vājiem punktiem. Un piektais eh, komunikācijas sistēma ERTMS ir ETSM kopums Un eh, patreizējā sistēma var kļūt neskaidra 2025. gadā. 2025. gadā mums ir jāraugās, ko mēs liksim šās sistēmas vietā. Mums ir jāno šķir ETCS no RRTMS. Šobrīd ETCS ir baseline 2, un tā tika izstrādāta 2008. gadā. Bet eh, sastais un vēlētos to uzsvērt šī sistēma, kur šobrīd esam izstrādājuši, arvien vairāk gūst atzinu, atzinību pasaules līmenī, kā gan signalizācijas, gan arī ātruma ierobežojumu un drošības sistēma. Tātad arī ražotāji un izmantotāji saprot, ka mūsu izstrādātā sistēma ir lieliska un no tehnoloģiskā viedokļa raugoties un arī no Eiropas pionierības viedokļa raugoties, tas ir lieliski. Tātad priekšsēdētāji kungs, mums nākamajam gadam ir sagatavot programmu, un es tiešām ceru, ka tas lielā mērā palīdzēs savstarpēji savientojamībai. Tātad, ja man būtu jāpasaka viens teikums, tad es vēlētos šajā komitejā pateikt, ka galvenais uzsvers turpmāk būtu jāliet uz savstarpējo savietojumiem. Priekšsēdētājs, paldies eh, Vinka kungam, tagad Jāls Senders kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, vēlētos pateikties Vink kungam par ļoti, ļoti skaidro prezentāciju. Un eh, viņš skaidri uzrādīja problēmu vājos punktus. Strādājot pie dzelzceļa pakotnes tiešām ir jārunā par savstarpējo savietojamību, un problēmas vēl joprojām šeit ir lielas. Jūs, te, jūs jau pareizi teicāt, Vinka kungs, ka ir dalība valstis, kurām ir grūti pieņemt tādus risinājumus, kuri tiek piedāvāti no Eiropas puses. Bet eh, jūs teicāt, ka labākais jau ir eh, aprīkot eh, lokomotīvas un varbūt aprīkot arī infrastruktūru. Jūs jau visu pieminējāt. Tātad jūsu ieteikums būtu tāds, lai mēs aprīkotu visas lokomotīvas ar ERTMS un ar baseline 3 sistēmu, un lai lokomotīvu ražotāji arī to akceptētu. Kādu ieteikumu jūs lūdzu dot visiem, kuri vēlētos uzlabot savus ražojumus? Bilbao kundze lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Un paldies Vinka kungam. Mēs ļoti intensīvi strādājam pie šiem jautājumiem, un kaut vai paraugoties uz dzelzceļu pakotni un uz balsošanu vai patiesībā nebalsošanu par savstarpējo savietojamību, mēs mēģinam par kompromisiem vienoties paredzētajos laika ietvaros. Bet vēlētos jums pajautāt, Venka kungs, ko jūs domājat par E RA un kāda būtu dalību valstu atbilstīgo iestāžu loma? Vai jums eh, šķiet, ka vajadzētu ieviest pārējais periodu, vai jums eh, šķiet, ka dalību valstu aģentūrām un atbilstīgajām iestādēm vajadzētu jauno sistēmu ieviest ātrāk? Tātad kādus lēmumus pieņemt? Paldies, Meisners kundze. Jā, ne gan skot. Pavisam īsi jautājums, Vinka kungs, paldies par jūsu prezentāciju. Es ar lielu interesi uzzināju, ka jūs TMS Vācijā vairs uh, neizraisa problēmas, jo Vācijā līdz šim bija RTMS light versija. Uh, Mm, bet nu, ļoti labi, mm, ka tagad situācija ir uzlabojusies. Uh, kā jums veicas ar citām valstīm šajā ziņā? Paldies, Rikē kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, viens jautājums. Vink kungs. Uh, tā kā jūs laiks ir ierobežots. Jūs pieminējāt RTMS attīstību un komunikāciju sistēmas. Kāda ir saikne starp? šim divām lietām. Varbūt jūs varētu izpausties nedaudz vairāk par šo saikni, tas man interesētu. Thank you very much. And just briefly. Paldies! Un es arī vēlētos uzdot vienu jautājumu. Tas ir savu veidu papildu jautājums. Atminos tā saucamo tumšos viduslaikus. Uh, ETMS, kad dalība valsts nevēlējās to akceptēt. Un es arī piekrītu Mēsers kundzei, ka Vācija šobrīd ir pa, pa, paraudzījusies uz šiem jautājumiem no pozitīvā skatu punkta. Bet e, joprojām ir valsts, kurās e, cīnīties ar valdošo administrāciju joprojām ir grūta, tajā skaitā arī manā valstī. Tātad kāda ir situācija apvienotajā karalistē ar ERTMS? Un visbeidzot, izsakiet lūdzu arī savas domas par trešo dzelzceļu pakotni, jo mēs visi ļoti labi saprotam, cik svarīgi ir vienoties par tehniskajiem pilāriem ceturtajā dzelzceļa pakotnē. Un, manuprāt, vissvarīgākie ir tieši šie tehniskie jautājumi 4. dzelzceļa pakotnē. Lūdzu, Karl. To, uh... Mēģināšu atbildēt uz, uh, uz man uzdotajiem jautājumiem. Vispirms par lokomotīvu aprīkojumu ar baseline 3 Es eh, domāju, ka standartizējot pēc iespējas lielākā mērā un ieviešot baseline 3, mēs eh, panāksim sistēmas efektivitātes palielināšanos un sistēma kļūs eh, lētāka. Zinu, ka Spānijā ir problēmas, jo Spānija joprojām piemēro baseline 2, lai arī kāda apsvēruma dēļ tas nebūtu. Ja mēs pieņemam lēmumu, ka baseline 3 būs obligāti ieviešama visās lokomotīvēs, tad eh, mums vajadzētu paraudzīties, kāds būs pārējais periods un ko darīt šā perioda brīdī, tātad, kad notiek migrācija no baseline 2 uz baseline 3. Es tikai vēlētos no savas puses pateikt, ka būtu vienkārši lieliski, ja mēs varētu visās lokomotīvēs ieviest baseline 3, jo šī sistēma ir ļoti fleksibla un tai ir tā saucamā atpakaļ saikne, proti tā akceptē arī iepriekšējās sistēmas baseline 2 un arī iepriekšējais baseline 3 paudzes. Tātad eh, varbūt tas viss nav vēl ideāli sakārtots, bet mums ir idejas par to, kā to izdarīt, un esmu jau diskutējis arī ar ražotājiem. Ja mums izdotos eh, baseline 3 ieviest, tad tas nāk par labu pilnīgi, pilnīgi visiem. Tātad eh, era loma un dalību valstu uzraudzošo iestāžu loma. Ceturtajā dzelzceļa pakotnē, kuru jūs šobrīd Izskatiet, mēs esam iestrādājuši ļoti labus principus, bet problēma vairāk būs saistīta ar to, kāda ir ENCS loma salīdzinot ar ERA lomu. Un e, mēs nevaram iedomāties, ka ERA varētu atbildēt par visu Eiropas Savienības apstiprināšanas un certifikācijas procedūru. Joprojām būs zināma sadarbība starp dalību valstu drošību uzraudzošajām iestādēm un ERA. Ceturtajā dzelzceļa pakotnē iestāde, kura noteiks, kā to darīt un kura būs atbildīga par lēmumu pieņemšanu, tas būs ERA atbildība. Un eh, mums būtu jāizstrādā ko ERA varētu dalību valstu atbildīgajām iestādēm uzlikt kā prasību. Tā tad būtu jānošķir, kāda ir atbildība dalību valstu iestādēm no ERA, un ERAS pilnvars noteikti pieaugs, tas ir neizbēgami. Un tagad jautājums par trešajām valstīm. Man lielā mērā priecēja Vācijas pieņemtais lēmums un arī sarunas, kuras esam veduši, ir devusi pozitīvu rezultātu. Vācija šobrīd ir akceptējusi, ka koridoru prioritāte, īpaši to koridoru, kuri mums ir svarīgi, kurus mēs uzskatām par Eiropas koridoriem, tātad tas ir Reinas Alpu koridors, kas no Rotterdams cauri Vācijai sniedzas līdz Alpiem. Un e, šeit es tiešām nevaru sūdzēties, e, Vācijas attieksme ir uzteicama. Problēma drusku ir saistīta ar to, ka mēs neesam pietiekami niansēti diskutējuši ar Francijas minist, atbildīgo ministriju, un mēs vēlamies, lai Francija savu daļu un savu rīcību pātrinātu. Netaisos slēpt, mums ir problēmas pārliecināt Francijas atbildīgās iestādes, lai tās izstrādātu savu programmu. Tas ir iestrādāts EDP, kas ir Eiropas eh, īstenošanas plāns, bet eh, ar Francijas iestādēm mums vēl viss nav noskaidrots. Apvienotā karaliste, mēs esam gatavi sarunām. Protams, kā vienmēr apvienotajai karalistē ir ļoti strikta pārliecība un viedoklis, bet eh, dialogam ir atvērtas abas puses un mums eh, nav problēmas par to runāt. Vai apvienotajā karalistā ir īstenots ERTMS? Jā, ir, atbild Rinktungs, piemēram, dienvidu, dienvidu ātrā ātrvilciens un ir doma ātrvilcienu palaist arī uz citām līnijām. Es esmu optimists, turpina Vinka kungs. Mums tas izdosies. Tagad eh, nākošais jautājums par komunikāciju sistēmu. Problēma ir tāda, ka šodien ERTMS ir apkopots ETCS ar GSMR. GSMR ir tikusi izstrādāta tieši dzelzceļa vajadzībai, un es ļoti labi saprotu, ka datu pārraides nolūkos. Data pārēd būs nepieciešama nākotnē. Pie tām tas nav saistīts tikai ar ERTMS sistēmu, un e, šajā data pārēdē noteikti būtu jāiekļauj tā efektivitāte, kuru mēs vēlamies šai sistēmai paredzēt. Sistēmai ir jābūt plašākai tās kapacitātes ziņā, datu pārraides ziņā. Un šeit mums vajadzētu vienoties par to, kādu komunikācijas sistēmu izmantosim. Vieglākais jau būtu, vismaz pēc manām domām, līdz brīdim, kamēr mums nav panākta vienošanās, ka mēs uzman, izmantotu vispārējās telekomunikāciju piedāvātos risinājumus 3G vai 4G. Esam sākuši izskatīt šos jautājumus un mūsu laika grafiks būtu tāds, ka līdz 2018. gadam Mums eh, ir jānolem, mēs nolemsim un piedāvāsim jums, kāda veida komunikācijas sistēmu, saziņas sistēmu mēs izmantosim. Un tad eh, mēs varam nodrošināt datu migrāciju no patreizējās sistēmas uz jauno, un 22. un 23. gadā, domāju, mēs būsim gatavi jauno saziņas sistēmu palaist dzīvē. Prieksēdētājs, paldies, Vinka kungs! Paldies! Vēl viens teikums, Vinka kungs palūdz. Es eh, vēlētos pateikties gan transporta komitejai, gan arī tās komitejām par šo projektu, atskaitīties par projektiem. Mēs eh, esam uz pareizā ceļa, mēs dodamies pareizajā virzienā, mēs optimistiski raugāmies nākotnē un eh, esam pārliecināti, ka tā būs efektīga Eiropas sistēma un vismaz es savā koordinatora amatā darīšu visu, kas manos spēkos, lai to sakārtot. Prieksēdētājs. Paldies! Nākamais ir Brinkhorsta kungs, kur vēlējāmies uzklausīt. Brinkhorsta kungs skrien šurp. Trīs minūtes eh, pārtraukums varam izlocīt kājas un piecos eh, Brinkhorsta Horsta kungs būs šeit. Pāris minūtes un tad uzklausīsim pēdējo projektu. Okay, colleagues. Kolēģi, labi. Mēs esam izglābuši Brinkhorst kungu no Eiropas parlamenta drošības dienesta. Brinkhorst kungs koordinē sesto projektu kur runa ir par uh, savienojumu no Lions uz Triesti, Divaču Koperu, Divaču, Lublanu, Budapeštu līdz pat Ukrainas robežai. Tad, kad uh, būsiet gatavs, uh, eh, 6-7 minūtes ir jūsu rīcībā. Lūdzu, priekšsēdētāj, kungs, tās paldies un atvainojiet. Uh, kolēģi, ka aizkavējos. Bet jāsaka arī pēc tik daudziem gadiem tikt Eiropas parlamentā mm, kļūst aizvien sarežģītāk, ka caurskatāmību, par ko te tik daudz tiek runāts, jāpiemēro arī uh, šim pašam parlamentam. Atvainojiet vēlreiz, tas nav gluži pieklājīgi no manas puses, bet nu, tā, tas, tā tas ir. Bet par tēmu tagad. Par uh, sesto projektu. Man ir labas ziņas, jo divās jomās Liona, Turīna un uh, pierobežu zona Trieste, starp Trieste un Sloveniju. Uh, ir panākts labs progress. Uh, sākumā par Leonu Turīnu. Šķiet, ka šis ir sarežģītāk svarīgākais posms, svarīgākais posms, tur daudz starp savienojumu, tas interesē gan Franciju, gan Itāliju. Iespējams, drīz parādīsies arī Spāņu dimensija šajā mezglā. Pēdējo gadu laikā Itālijā ekskavācijas darbi pie tunela beidzot ir uzsākti. Runa ir par 7,5 km garo tuneli, ko plāno pabeigt 2016. gadā. Tā kā te ir laikspiediens un um, tas, ka darbi ir uzsākti, ir tiešām um, revolucionāri. To atzina arī uh, Francijas prezidents Hollands un uh, Itālijas um, ministra prezidents uh, Enrico Letta. Francijā ekskavācijas darbi arī ir sākušies un kādu laiku turpinās. Un gaidīt, ka 2014. gadā Francijas uh, pusē darbi tiks pabeigti. Par to abas puses arī vienojās Romā pirms uh, īsa laika. Starp citu, neatgrieznisko punktu sasniedza e, runājot par būvlaukumu tā saukto, mm, kad tas izskanēja un parādījās arī preses komunikē. Tāpat gadā tika parakstīta vienošanās e, par Lionas Turīnas. Uh, savienojumu un uh, var uh, jūs uh, painformēt, ka Francijā visas procedūras ir izgājušas abas parlamenta palātas. Itālijā darbi vēl mm, turpinās, bet arī tur sagaidām pilnīgu apstiprinājumu uh, un finansējuma piešķiršanu jau nākamgad. Protams, um, Nu, skaidrs, ka šīs ziņas ir priecīgas pēc tik daudziem gādiešanas gadiem, un uh, tagad ir jākoncentrējas uz īstenošanu. Tā kā es uh, nokavēju, uh, tad ļoti īsi pastāstīšu uh, nedaudz par uh, pārējo posmu no Triest uz Budapeštu. Uh, jūnijā šai daļai jāsāk um, darboties. Uh, savienojumi nodrošināti uz visām iesaistītajām valstīm. Un um, tagad uh, EIG ir, tas ir mūsu darba grupa, ir jāizstrādā um, attiecīgi apzīmējumi un jāsak, jākor, jāsakoordinē darbības ar vietējām pašvaldībām, jo tas ir ļoti būtiski. Noslēgums um, ir tāds pie diviem lieliem projektiem - Leona Turīna, Triest Divača. Uh, situācija tiek labi kontrolēta. Būtu, protams, vēlams, lai tas ātrāk jau, agrāk jau notiktu, bet uh, tā kā sabiedrība Benoskan ir ļoti pret šiem projektiem, mēs ilgi esam cienījušies um, pret šo negatīvismu un. Uh, ņemot vērā arī valsts trūkstošu finansējumu, to var apzīmēt par brīnumu. Nu, paldies valdībām par uh, to izlēmīgumu tik grūtajos apstākļos. Novembra samitā šī apņemšanās tika arī vēlreiz spausta un, un atkārtota. Tā kā Europe Connecting Facility abi projekti ir apstiprināti, arī pateicoties šim parlamentam. Un es ceru, ka mani uh, pēcnācēji un uh, kolēģi, kas uh, tālāk skatīja šo dosjē, mm, veiksmīgi turpinās iesākt to. Paldies Brinkhorst kungam, Ajalsend lūdzu. Un paldies priekšsēdētājiem. Paldies Brinkhorst kungam par viņas sniegto informāciju. Viens jautājums. Starp citu, un liels prieks uh, par to, ka barjeras ir lielākoties likvidētas un uh, šis savienojums ir gandrīz gatavs. Un tagad uh, Itālija ir apņēmusies aktīvāk rīkoties Francijas infrastruktūras plāns, kas nesen tika, tika pieņemts līdz 2030. gadam diez vai būs piekļuve tunelim. Tā tas izskanēja franču presē līdz jūsu mandāta beigām. Tātad, kā jūs varētu šo laika grafiku uzlabot? Būtu absurdi, ja mēs uh, pabeidzam tuneli, bet uh, uh piekļuvi nevar nodrošināt. Un Francijā to, tos nemaz, šos darbus nemaz neplāno. Paldies, Rikeikungs. Man tieši tāds pats jautājums. Ja mēs runājam par desmit miljārdiem izmaksu ziņā, tad no Lionas, lai tiktu pie tuneļa, nepieciešami 20 miljārdiem, nekas ne, netiek plānots, netiek īstenots. Tātad, ko mēs te plānojam uzbūvēt tuneli un to nu, atstāt neizmantot to. Tas vēlreiz atgādinu par savienojumu starp Lionu un šo tuneli. Galu galā Liona ir uh, projekta sastāvdaļa. Tiešām ļoti dīvaini un grūti izskaidrojams būs šis fakts, uh, kāpēc tunelis tagad ir uzbūvēts un paliek uh, uh, un nav nekam piesaistīts. Paldies Rikē kungam. Man pašu nodarbina uh, eh, savienojums starp Itāliju un Sloveniju, uh, īpaši savienojums ar kopas, uh, koperas uh, ostu, jo es um, uh, zinu, kādi darbi tur tiek veikti. Pastāst, es vēlētos, lai jūs pastāstītu par to, ko Slovenija dara lai virzītu uz priekšu šo savienojumu. Paldies priekšsēdētāji. Kungs, saka Brinkhorst kungs. Tagad atbildot Sanders kundzi. Maršruts ir pabeigts. Par to pastāv pilnīgi vienošanās. Un vienošanās eh, var izlasīt visas detaļas. Uh, Nekādas atkāpes vairs nav paredzētas. Sūzas uh, ielējā gan agrāk bija problēmas, bet tagad tās ir atrisinātas. Par laikiem. Jā. Komisija vēlētos, lai ātrāk darbi tiktu īstenot un tā efektīvāk, bet uh, uh saulēcīgi proizāk izņēmums nekā noteikums. Jā, tagad mēs runājam par 2030. gadu Tā ir mūsu laika līnija. Abas puses, ja izlasīsiet uh, prezidenta Holanda un uh, premjera Letas uh, eh, komunikē, jūs redzēsiet, ka viņi ļoti skaidri par to runā. Un ko mēs varam darīt? Varam aktīvi piedalīties šajā darbā. Galu galā izšķiroša tieši īstenošanas fāze. Mm, palīdzība ļoti vēlama. Ja tagad eh, Rubikonā esam šķērsoši, mums jāiet uz priekšu. Par Rikei kungu jautājumu. Tāds vienmēr bijis. Eiropas eh, komisijas finansiālā palīdzība bija solīta pie uh, pirmās robežu daļas. Un tad jāpārņem finansējums bija abām pusēm. Īstenībā tāds rakstīts arī 20. novembra vienošanās. Uh, un tur bija rakstīts, ka uh, piekļuves, darbi pie piekļuves ceļiem aizkavēsies. Nav jau runa par to, lai, lai tie vispār nenotiktu, bet uh, tie notiks vēlāk. Bet uh, mums vēl līdz 2030. gadam ir vēl 16 gadi. Un es varu iedomāties, ka kad uh, pamatdarbi tiks pabeigti, tad būs arī uh, spiediens uh, piestrādāt pie piekļuvis. Jautājums arī par to, uh, ko darīs Spānija šajā starplaikā. Protams, viss atkarīgs no naudas. Parlaments to noteikti apzinās, jo tagad jūs apstiprinājāt finanšu perspektīvu, kas ir mazāk samazinājusies salīdzinot ar iepriekšējām. Uh, bet pie tā neatgriezīšos. Un te nu mēs esam. Jūt līdzi, bet, eh, kā saka, nabagi nevar izvēlēties. Priekšsēdētāja kungs, jūs jautājums ļoti labi, ka jūs pieminējāt koperu, jo kopera ilgu laiku mums nav bijusi problēmas. Slovenijā šis ir pamata elements, viņi vēlas piesaistīt divaču koperai un gūt uh, piekļuvi vidusjūrai. Mm, bet tas, tas ir pavisam netālu uh, no Triestas kopras osta. Un tagad, ko dara Koper? Ir jauna vienošanās starp Itāliju un Sloveniju par uh, kopīgo infrastruktūru, tātad šeit uh, vairs nepastāv problēma. Un otrkārt, kas ir pat uh, interesantāk, maniem kolēģiem, kas ar eh, jūras lietām nodarbojas. Ziemļa Itālijā, Venecijā, piemēram, Trieste vairāk sadarbosies ar Koperas eh, ostu. Un ar, mums ir arī Horvātija un Rieka mm, osta. Šo dimensiju arī var pielikt klāt. Vīzija kā tāda mums te ir svarīga. Tad vidusjūras ziemeļi pie Adrijas jūras vairāk, labāk varēs konkurēt ar um, uh, rietumu daļu. Nu, pēdējo septiņu gadu laikā šī mentalitāte ir uzlabojusies un arī sadarbības gars ir uzlabojies. Bet mm, gaidīsim no jūsu parlamenta arī uh, palīdzību un atbalstu, lai intensivētu šo sadarbību. Paldies Brinkhorst kungam par šo ziņojumu. Un es uh, lūkšu TNT uh, koordinatorus uh, ziņot arī turpmāk par šiem projektiem. Paldies viņiem par to. Redzēsim, turpināsim sekot līdzi tam, kas notiks, un uh, ceru, ka nākamā uh, EP transporta komiteja uh, sniegs tikpat labu atbalstu kā šī komiteja un kā iepriekšējā komiteja. Uh, jūs pieminējāt uh, Paulo Kostas ideju apvienot uh, ziemeļu Adrijas jūras ostas. Prieks, ka tas mums tagad izdodas. Nākamais punkts darba kārtībā, kas labi savietojams ar um, iepriekšējiem ir Fleckensteina kunga ziņojums par tirgus piekļuvi ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamība. Uzgaidiet lūdzu nedaudz, lai zāli atstātu visi, kas nevēlas te palikt. Ok, Mr. Fleckenstein. Ports. Fleckensteina kungs, ostu pakalpojumu lūdzu. Paldies, priekšsēdētā kungs, kolēģis un kolēģi. Komisijas priekšlikums koncentrēs uz trim pamatjomām - tirgus piekļuvē, ostu infrastruktūra, finanšu caurskatāmība un konsultatīva palīdzība kontrols eh, instances. Un prieks uh, ka komisija daudz ko iemācījusies pēc diviem uh, mēģinājumiem, kas cietuši neveiksmi, un tagad kļuvusi piesardzīgāka. Uh, regulā uh, nav uh, vairs runa par pasažieru pārvadājumiem un uh, nodarbinātības politika ir pārlikta tagad uh, sociālajā dialogā, tā ir labāk. Bet uh, izskanēja kritika arī par šo jauno priekšlikumu. Daudzi izteicās ļoti kritiski, īpaši par cārskatāmības uh, noteikumiem, par infrastruktūras nodevam un par iestāžu neatkarību. Uh, Es domāju, ka komisijas tekstu var pamainīt un pielāgot, lai ostas darbotos labāk, lai mēs neveidot jaunas barjeras, lai maz efektīvas ostas varētu uzlaboties. Pievienotā vērtība, ko viss vēlas, ir tajā, ka tiek stiprināta ostu autonomija. Piemēram, infrastruktūras nodevas ostas pašas var noteikt, to nedarīs ministrie kaut kur tālu galvaspilsētām. Tādējādi ostām ir labs instruments, lai īstenot savu politiku un rēģētu uz tirgus grozījumiem. Cārskatāmības noteikumi par eh, publisko finansējumu palīdzēs eh, izveidot taisnīgus spēles noteikumus visiem dalībniekiem. Komisijas priekšlikums jāskata kopsakarā ar diviem citiem dokumentiem. Vispirms eh, horizontāli attālo valstu uh, pa, palī, palīdzības nav, naudu modernizācijā un um, otrkārt uh, vēl nepieņemta koncesiju direktīva. Mēs nedrīkstam balsot par šo dokumentu, kamēr koncesiju direktīva netiks pieņemta pašreizajā redakcijā par pašu ziņojumu projektu. Mums ir 84 grozījumi priekšlikumi te nepietiek. To mēs jau varam konstatēt, bet mēs jau esam diskusijas sākumā. Tad arī nu, mini uzklausīšana un diskusija ar arotbiedrībām. Jāsaka, ka es pats vēl papildināšu ziņojumu ar citiem grozējumiem. Vēlamies pastiprināt ostu autonomiju, izveidot vietas, kur var iesniegt sūdzības, nepalielinot administratīvo slogu. Tas pats skar arī konsultācijas ar ostas infrastruktūras lietotājiem, ko vēlamies nodrošināt, bet arī te vēlamies izvairīties no administratīvā sloga. Visumā tas, ko komisija mums saka, e, ir jāiz, jānoformulē arī šeit, nespējams precīzāk. E, te nevar runāt par universālo pieju atsevišķi septiņi konkrēti punkti. Vispirms darbības joma. Ostas um, pakalpojumi ir jādefinē precīzāk. Nevis, kas tur ietverts atbilst patiesībai. Tad um, loču pakalpojumi atšķiras no pārējiem pakalpojumiem, jo uh, tur tiek pieņemti tieši lēmumi domājot par ostu drošību, loģu pakalpojumi jāizņem no nodaļas par piekļuvi tirgumu, bet jāpatur noteikumi pēc arskatāmību. Tur iespējams būs nepieciešami vēl daži grozījumi. Otrakārt, piedāvātāju skaita ierobežošana. Komisijai te ir labi iemesli Es domāju, ka ne tikai platības deficīts kā tāds jāpiemin, eh, bet arī ostas lielums, eh, ostas eh, ekonomiskā kapacitāte, kuģu skaits ostā. Nav jau jēgas uh, Eh, nodrošināt infrastruktūru diviem kuģiem, ja tikai viens var ienākt ostā. Eh, un eh, jādomā par sociālo situāciju. Nākamais atlases procedūra. Parasti tas tā tiek noteikta koncesiju direktīvā un piemērota visiem mm, pakalpojumiem, ja runa ir par koncesijām, kas tiek piedāvātas. Man šķiet, ka šī brīža noteikumi ir ļoti birokrātiski, jo arī nelielu pasautījumu jāpiešķir izmantojot tik sarežģītu procedūru, kas nav šajā ziņojumā ietverts. Bet kas te būtu jāietver, manuprāt, mums vajadzētu mēģināt eh, izvairīties eh, no kūkas dalīšanas, eh, tā teikt, lai neviens neizvēlētos sev izdevīgākos nosacējumus. Nākamais punkts eh, - ostai jāsniedz pakalpojumi pašai, kā ir paredzēts otrajā sadaļā. Hmm, ne tikai tādā veidā, kā to ierosina komisija. Piektkārt, nodevs par infrastruktūras izmantošanu. Ostām jāgarantē manevrētspēja komerc sarunām ar lietotājiem. Uh, ja tiek ievēroti uh, caurskatāmības kritēriji. Ostas drīkst ierosināt atlaides uh, saskaņā ar pašu stratēģiju, attīstīt tirsniecības uh, profilus un tā tālāk. Delģētiem tiesību aktiem vajadzētu ierobežoties uh, ar uh, kuģu klasifikāciju un deg izmantojamās degvielas klasifikāciju. Citas lietas var regulēt pašas ostas. Sestkārt, nu, priekš pēdējais punkts tas ir. Konsultācijas ar ostas lietotājiem. Viedokļa apmaiņa ir svarīga lieta. Tam jāpieiet ar zināmu elastīgumu, ostas eh, var izveidot konsultatīvo struktūru vai arī citāda veidā garantēt, ka šīs konsultācijas notiek. Lietotāji, lietotājiem jāsniedz informācija par nodevu struktūru un uh, piemērotiem kritērijiem, kā arī par nodevu lielumu. Bet uh, tas ir nodevu uh, nodevu forma, bet nav pienākuma uh, diskutēt un informēt tieši par nodevu lielumu. Un pēdējais punkts ir kontrolas uh, iestāde. Daudzās uh, uh valstīs uh, nodarbojas uh, tādas iestādes, mm, kur var iesniegt trīs sūdzības, uh, atsevišķi, atsevišķas ministrija nodaļas. Uh, Uh, karteļu struktūras, apakšstruktūras, un šķiet, ka jāgarantē funkcionēt spēja, bet nevajadzētu noteikt, uh, kāda struktūra būtu jāizvēlas. Tādai uh, sūdzību iesniegšanas iestādē jābūt, bet ja tāda jau pastāv, tad nevajadzētu neko izgudrot no jauna. Tad kontrolē jāierobežojas uh, ar oficiāli iesniegtajām sūdzībām, nevis eh, vispārēji jātiecina uz um, regulas nosacījumiem, jo dalībvalsts pati nodarbojas ar regulas kontrolēšanu. Tātad tur, kur tāda, tāda, tāda iestāža nav, tās jāizveido, bet uh, tur, kur tādas jau ir, um, tas nav jāizgudro. Līdz 3. decembrim var iesniegt grozījumus. Tad eh, paredzēts divas, trīs sanāksmes ar ēnām. 12. decembrī vispirms un 11. februārī notiks balsošana Trana komitejā un 2014. gada martā mm, plenārsēdē. Pirmā reakcija no ESPO, tātad ārpus uh, Eiropas parlamenta, tad arī FIPOD, uh, ārotbiedrībām. Pagaidām reakcijas lielākoties ir pozitīvas, ar arotbiedrībām mēs turpin runāt. Nu, principā spēkā ir princips uh, vienošanās nepastāv, kamēr tā, arī, kamēr tā faktiski nepastāv. Kā es priecājos par sadarbību. Mr. Debaka, Mr. Un tagad eh, vairāki runāt gribētāji ir pieteikušies galvenokārt ēnu referenti. Un eh, tad ir arī runātāji no politiskajām grupām un paši no savas brīvas gribas pieteikušies runāt. Tā tad Ajala Senders kundze. Es ierosinātu sekojošo četras minūtes ēnu referentiem un divas minūtes pārējiem. Tā tad es eh, iedarbināšu arī pulksteni pretējā gadījumā. Nekādas jēgas te nebūs. Paldies! Ehm, Paldies! Tātad mēs šeit ehm, esam sākuši diskusijas par ārkārtīgi sarežģītu tēmu. Un eh, tas ir pozitīvi, taču ceram, ka šoreiz mēs tiešām nonāksim pie rezultātiem. Un ehm, mūs eh, neiebiedēs eh, divi mēģinājumi, kas nav izdevušies eh, agrāk. Lai nu kā, šeit tiek ieguldīgas ļoti lielas cerības uz to, ka mēs tik tiešām nonāksim pie vienošanās. Un šādā noskaņojumā es arī vēlos pateikties referentam un koordinatoram par eh, ieguldīto darbu. Uzskatu, ka vairums priekšlikumu iet pareizajā virzienā, taču domāju, ka mums vēl ir ļoti daudz darba jāiegulda vairāk jautājumu risināšanā. Domāju, ka vairāki priekšlikumi būtu vai nu jāgroza, vai nu kā citādi jālabo. Lai nu kā jūsu prezentētais darbs eh, tik tiešām ir eh, virzība pareizajā virzienā, un paldies jums par to. Runājot par pāraudzības eh, iestādēm, es eh, pilnībā piekrītu jūsu pieejai. Kā arī tam, ka ir jābūt autonomai iestādēm, kas eh, varbūt būtu tāda iestāde, kas būtu neatkarīga, bet nenozīmētu atsevišķas struktūras izveidi. Lai kāds arī būtu eh, šis eh, formulējums, eh, tam būtu jābūt neatkarīgam. Kas attiecas uz 18. pantu un sadarbību starp neatkarīgajām pāraudzības institūcijām, jeb iestādēm, es pilnībā piekrītu tam, ka būtu jānodrošina tas, lai būtu iespēja veikt nepieciešamos uzdevumus, bet būtu arī jāizveido dialoga platformas, lai varētu dalīties ar informāciju. Es domāju, ka arī šajā sakarā 18. pants iet pareizajā virzienā. Kas attiecas uz eh, pakalpojumu sniedzēju skaitu ierobežošanu, 6. pants. Nu, arī šajā sakarā es domāju, ka būtu liederīgi īstenot eh, praksē trīs kritērijus, kas varētu uh, pamatot šo pakalpojumu sniedzēju skaitu samazināšanu. Proti, pirmkārt, tirgus mazais izmērs varētu būt pamatojums, ostas mazais izmērs un kapacitāšu mazais eh, apmērs, kā arī attiecīgi nepieciešamība aizsargāt vidi. Es domāju, šie trīs kritēriji tik tiešām uh, pamato e, pakalpojumu sniedzēju skaitam samazināšanu, ja tie ir apvienoti. Un runājot par e, konsultēšanos ar ostu izmantotājiem, piekrītu piedāvātajam grozījumam un tā pamadomai, kas attiecas uz e, ostas uh, pārvaldības um, iestādi, domāju, ka arī šeit ir um, pareiza virzība. Šai iestādē būtu jāizmanto pilnvaras, tajā pašā laikā ievērojot pamatprincipus. Saskatāmība ir pilnīgi noteikti nepieciešama sevišķi tur, kur ir uh, valsts atbalsts pieejams. Un visbeidzot, ja es varētu vēl minūti, minūtes garumā noslēgt savu runu, uh, kas attiecas uz regulas uh, aspektu, es vēlētos uzsvērt uh, divas uh, svarīgas lietas. Um, pirmā lieta, par kur piekrītu referentam, par bagarēšanu. Vairāk kārt bagarēšana tiek interpretēta kā valsts pakalpojums um, netiešā veidā. Un arī pilotāžu sakarā, manuprāt, būtu jāatrod līdzsvars starp komisijas piedāvāto tekstu un, un kopumu. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, saka De Bakara kungs. Nu, kā saka, nav um, divu bez trešām. Es uh, uzskatu, ka referents um, nostiprina pamatdomu šim tekstam un um, uzskatu, ka būtu jāpiešķir nozīme atšķirībām, kas uh, pastāv ostu vidū, gan izmēra ziņā, gan arī citā ziņā. Tajā pašā laikā Eiropas Savienība ir ārkārt daudz kopīgo noteikumu, kas ir jāievēro. Nepiekrītu referenta piedāvātajam aptvēruma grozījumam. Es, uh, kā liberāls, vienmēr, arī, vienmēr esmu aizstāvējis tirgus atvēršanu un liberalizāciju, ja to var korekti uh, pāraudzīt, tad uzskatu, ka tas varētu uzlabot pakalpojumu sniegšanu un mūsu ostu efektivitāti no komerciālā viedokļa. Šajā sakarā mums ir nepieciešama ne tikai laba ostu infrastruktūra, bet arī šajās ostās esošo pakalpojumu um, laba funkcionēšana, kas ir būtiska, lai mehānisms darbotos veiksmīgi. Domāju, ka nebūtu pieļaujams eh, mainīt šīs eh, regulas aptvērumu. Es eh, tāpat vēlos uzsvērt, ka nekādā gadījumā neatbalstu jaunos administratīvos izdevumus. Jāsaka, ka pašlaik um, protams, ir nepieciešama šīs regulas eh, īstenošanas eh, pāraudzība tajā pašā laikā. Un, manuprāt, tas ir savietojams. Kas attiecas uz ostu lietotāju konsorciju, es domāju, tas arī ļoti svarīgi Un tas pats attiecas arī uz otras nodevām un infrastruktūras nodevām. Ir nepieciešamas caurskatāmība, bet tajā pašā laikā ir jābūt pietiekoši liberālai un pragmatiskai šai um, situācijai, kas attiecas uz um, personālam aspektu. Mēs vienmēr esam uzskatījuši, ka tā ir valsts kompetencija, jo valstu režīmi ļoti bieži ir ļoti atšķirīgi šajām jautājumām. Mēs piekrītam tam, ka sociālajie jautājumi ir daļa no sociālā dialoga, taču tajā pašā laikā nevajadzētu arī pārkāpt zināmas robežas. Es pilnīgi nekādā gadījumā tam nepiekrītu. Parlamentam, protams, ir jāuzņemas sava Um, atbildība, taču nevajadzētu arī nonākt tādā situācijā, ka tiktu reglamentēts pilnīgi viss. Un visbeidzot, es uh, nepiekrītu tam, ka tiek atcelts uh, termiņš vēl divus, trīs gadus vai ka tiek ieviests pārējais laiks. Nē, tas atstātu pārāk lielas iespējas uh, dažādiem grozījumiem, kas destabilizētu situāciju, ir nepieciešams pēc iespējas ātrāka vienošanās ar pēc iespējas skaidrāku aptvērumu. Mums ir jāparāda tas, ka parlaments var pieņemt eh, šādu uh, pakotni. Bradborn, for... Bradborna kungs, četras minūtes lūdzu. Iespējams, ka man pat nebūs nepieciešams četras minūtes, saka Bredborna kungs, bet eh, es vēlētos pateikties eh, referentam par viņu paveikto. Katrā ziņā ierosinājumi viņa ziņojumā uzlabos komisijas idejas. Īpaši man patika tā ideja, ka vajadzētu ievies neatkarīgu uzraudzības iestādi, un komisijas priekšlikumā, vismaz pēc mana domām, uh, tas ir tikai palielinās birokrātiju. Un tomēr man ir zināmas bāžas. Pirmais, es eh, Neesmu pārliecināts, ka komisijas priekšlikums pat ar vislabākajiem nolūkiem uzlabots būs man akceptējams. Komisijas priekšlikums jau divreiz ir ticis noraidīts parlamentā ar ļoti labu argumentāciju, un patiesībā man šad tad ienāk prātā, ko tad komisija nesaprot mūsu teiktajā, jebkurā gadījumā. Priekšlikums pēc savas būtības ir pārāk birokrātisks un pārāk uzspiedošs. Tas neatzīst ideju, ka tirgus pats sevi atregulē un neatzīst ideju, ka privātas ostas varētu saņemt valsts atbalstu. Eiropas Savienībā jau šobrīd darbojas ostu konkurences principi. Un, ja nu mēs vēlamies kaut ko atregulēt ostu pakalpojumos, tad pilnīgi noteikti šis laiks nav pienācis šobrīd. Piemēram, komisija runājot par savu stratēģiju valsts atbalstam, runā par to, kāda būtu koncesiju, koncertu direktīva ostām. Jūs zinat, eh, arī mūsu valstī priekšsēdētāja kungs ir ļoti lieliska valsts un privātā sektora sadarbība ostu pārvaldībā. Un ja komisija šeit sāks kaut ko rubināt, tas eh, varētu visu sagraut. Komisija vēlas piemērot vienu risinājumu visiem, tas nav pareizi. Noslēgumā priekšsēdētāja kungs. Es ierosniegšu grozījumu noraidīt šo ziņojumu, un man ir ļoti dziļas bažas, ka gala beigā šis ziņojums tiks noraidīts arī visu pārējo balsīs. Vilsa kundze lūdzu, četras minūtes. Paldies! Es um, arī uzklausot referentu teikto, es vēlētos uh, pēc principa, pēc būtības noraidīt šo komisijas priekšlikumu. 80% no visiem patērētājiem ir uh, jau dažādās aptaujās izteikuši atbalstu patreizējiem ostu pakalpojumiem. Un uh, es esmu pārliecināta, ka komisija pēc tam, kad būs izstrādājušo ostu pakotni numurs 4. Es e, nezinu, ka vai komisija mūs liks mierā. Es uzskatu, ka arī regulas izmantojums nav labākā forma, jo Eiropas ostām ir ļoti dažādi, ļoti dažādi formāti. Un, piemēram, Vācijas ziemeļu ostās ir pavisam citāda situācija nekā, teiksim, vidusjūras ostās. Un eh, neakceptēja, nepieņemam ir arī komisijas ideja par un komisijas apsēstība ar to, kā godīgas ostas savstarpējā konkurence un visādi citi momenti. Bet, eh, ja mēs paskatāmies uz savu savu aplikumu, Tātad Eiropas Savienības likumdošana par ostām stāsies brīdī, kad tā stāsies spēkā. Eiropas Savienība atkal vēlēsies vēl kādu jaunu ideju likumdošanā pasviest. Es e, ļoti cieši sadarbojos ar, ar e, ostu arotbiedrībām, un komisijas tekstā ir mēģināts ierobežot strādājošo tiesības streikot. Es uzskatu, ka tas ir uzbrukums streikošanas tiesībām un izteikšanās brīvībai ostu strādājošajiem. Un eh, es patiesībā uzskatu, ka Flekensteina kungs to nav kārtīgi izlasījis. Tas, eh, ka jūs vēlaties ierobežot strādājušo tiesību streikot, ir nepareizi. Komisijas sākotnējā doma pieņemt šo likumdošanas tekstu bija samazināt uh, arotbiedrību spēku Eiropas Savienībā. ITF, kas ir Vācijas ostu strādājošo arotbiedrību, apgalvo, ka eh, viņi arī vēlētos, lai tiktu pārskatīta koncesija direktīva bet eh, kamēr mēs neesam pieņēmuši saistošu lēmumu par šo juridisko tekstu, mēs nevaram tālāk lemt arī par citiem. 181. punkts runā par neatkarīgu uzraudzības iestādi, un es domāju, ka arī tas ir pret patreizējo likumdošanu. Paldies, priekšsēdētājs. Un tagad uh, eh, Rikei kungs pirmais lūdzu divas minūtes. <coughs> Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es uh, gribētu teikt, ka ostu direktīva ir uh, kā veļa, ja divreiz to izmazgā, tad zināmā mērā tur nonāk, notiek tāda kā saraušanās. Un uh, ab, vi, visas politisko grupu kopums ir pret šo projektu. Es domāju, ka mums vajadzētu uz to koncentrēties. Es piekrītu referentam darbam un atzinumiem. Taču jautājums um, tātad ir par konkrēto jēdzienu izmantojumu pilotāžas sakarā. Pilotāža Un ar to saistītie elementi ir pamatelementi ostas darbībām. Es domāju, ka būtu jāsaprot, ka pamata nolūki šajā sakarā ir līdzīgi mm, un pamatnostādnes, kaut arī darba specifika ir atšķirīga. Tas pats attiec arī uz loģu pakalpojumiem. Un uh, ar to saistītiem pakalpojumiem. Tālāk es gribētu teikt, ka koncesiju direktīvas nesamība atstāja ļoti negatīvu ietekmi uz mūsu situāciju, jo tad mēs nevaram izprast eh, kopainu, kāda ir šajā jomā, un visbeidzot runājot par pāraudzības eh, iestādi. Ja mēs runājam par eh, birokrātisko slogu un to, ka ir atšķirīgas eh, kontrolas iestādes atšķirīgās dalībvalstīs, tad um, ir jāpaturprātā, ka pamata vajadzība un pamata doma ir tas, lai visās valstīs būtu eh, izprotams un sadarbspējīgs šis kontrols mehānisms. Paldies, Andālim kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es um, runājot par šo priekšlikumu vēlētos mazliet pieskarties valstu finansiāliem atbalstam ostām. Un eh, pirms mēs to izskatām, es vēlējos redzēt komisijas priekšlikumu. Un eh, tagad Svarīgākais būtu pieminēt trešo pantu par finanšu darījumu caurskatāmību un autonomiju, bet eh, šeit atkal mēs radam pilnīgi jaunu konstrukciju, kura, manuprāt, novedīs pie milzīga birokrātiskā aparāta un birokrātiskās celtnes. Tātad man tas nepatīk. Vēl bez tam uzskatu, ka tas eh, varētu izraisīt risku atkal iesaistīties jaunā darba tirgus eh, dalībnieku dialogā, kurā piedalītos visas iesaistītās puses, kurās būtu gan, eh, kurā mēs piedzīvotu tādu pašu situāciju, kāda bija eh, darba tirgu aktīvajiem gaisa satiksmes spēlētājiem. Referents jau ļoti pareizi ir norādījis uz loču nozīmību un par to, kā tas ir saistīts ar oš, ostu drošību. Un tomēr ir svarīgi atcerēties, ka ostām tikpat svarīgi drošībā ir arī visi citi pakalpojumi, kuri noved pie kuģa pietauošanās, pie pie piestātnes, lai kuģis tiktu droši nostiprināts un neaizpeldētu nost no piestātnes. Tā ir vesela virkne citu pakalpojumu sniedzēju, un tie šajā priekšlikumā vispār nav. 14. pantā uzskata, ka vajadzētu sīkāk eh, definēt jēdzienu zaļās ostas. Proti, kādā veidā ostām darboties vidē draudzīgā vidē. Firanca, skunks, paldies, prieksēdētāji kungs. Es uh, šajā priekšlikumā saskat vairākus elementus, kurus vajadzētu sīkāk izskatīt, un man ir zināmas bažas, vai mums izdosies panākt vienošanos par visiem šiem momentiem līdz šā sasaukuma beigām. Šeit jau izskanēja kritika par to, eh, kad, eh, kādā veidā aptrunāt eh, pasažieriem sniegtos pakalpojumus un kravu pakalpojumus, kā arī finanšu pārskatāmību Un eh, ir pieminēta arī vairāk ostas pakalpojumu liberalizācijas pasākumi. Manuprāt, vajadzētu sīkāk izvērtēt arī cenu efektivitāti un to, cik šie pakalpojumi maksā. Tas ir tikai viens no faktoriem, cena ir tikai viens no faktoriem, ir jāskatās arī uz citiem aspektiem, par loču pakalpojumiem un par kuģu pietāvošanos pie piestātnēm. Es e, neesmu pārliecināts, ka drošības problēmas un tas, kā to atrisināt, ir saistīts tikai un vienīgi ar loču, pakalpo, ar loču pakalpojumiem. Ir jāskatās kopumā. Referents pieminēja bagarēšanu, es piekrītu. Piekrītu arī tam, ko referents ir savā ziņojumā pieminējis par ločiem, bet ir arī vesela virkne citu pakalpojumu, kas ir saistīti ar drošību ostās. Ja mēs eh, piekrītam šīs regulas pieņemšanai, tad varbūt tomēr vairāk eh, slieksimies uz direktīvas pusi. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es eh, atceros brīdi, kad mēs tikāmies Strasbūrā. Tas komisijai prasīja piecus gadus sagatavot šo priekšlikumu. Tas ir sasaukuma termiņš pilnībā. Un eh, vai tiešām komisija domā, ka šobrīd izstrādājot priekšlikumu un mums to prezentējot, tas varētu tikt pieņemts līdz šā sasaukuma beigām? Paraugoties eh, Garcia Markes teiktajā, kas ir Kolumbijas prezidents, 90% no visām, visiem kravu pārvadājumiem iet cauri ostām. Ostas ir ārkārtīgi svarīgas un ostu efektivitātei ir ļoti būtisks iespējas uz visu transportu pārvadājumu ķēdi. Man tas atgādina senas filmas, bet detaļās varbūt šeit neiedziļināšos. Es uzskatu, ka komisijas priekšlikumā ir ļoti daudz neatrunātu aspektu. Tajā ir vesela virkne izņēmumu, pat neuzskaitīt izņēmumu. Protams, ir panākts zināms progress lai atrunātu un sakārtotu tehniskos pakalpojumus, un šeit es piekrītu referentam. Referents runājot par atbildīgajām iestādēm, kuras varbūt varētu pašas nodrošināt pakalpojumus, tur referentam ir taisnība. Un arī to, kā sadarboties publiskajam un privātajam sektoram. Nedomāju, ka vajadzētu būt ierobežojumiem servisa pakalpojumu cenu dempingā. Tas ir atrunāts konstitūcijā. Ajāls Sanders kundze lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs. E, man ir radies iespējas, ka mēs e, atkal atgriežamies pēc apļa tajā pašā vietā. Es nesaku, ka komisija nākus klajā ar tādu pašu priekšlikumu, es saku tikai to, ka šita, šis ir pārstrādāts pirmā varianta tā ir pārstrādāt pirmā varianta redakcija un gala beigās runāsim godīgi. Mums ir pavisam skaidri jāpasaka, ka komisijas priekšlikumā nav parādījies nekas jauns. Protams, vēlētos uzteikt mūsu kolēģi Fleckensteinu paveikto. Darbs ir bijis smags, bet e, vai mums izdosies vienoties un vai tiešām šīs e, tiesību akts tiks pieņemts un gala beigās īstenot dzīvē, es tiešām šaubos. Kādus noteikumus izvirzīt? Protams, šeit parādījās, ka ir daudz tehniskās specifikācijas, kuras nav šajā priekšlikumā. Tas attiecās gan uz loču pakalpojumiem, gan uz bagarēšanu. Es eh, nepiekrītu, ka mums būtu vispār nepieciešama šāda, eh, šāda regula. Šeit jau izskanēja par eh, arotbiedrībām. runājot par ostu pakalpojumiem un par tur strādājošajiem, mēs nevaram visu noreducēt uz tiesībām streikot un uz strādājošo tiesībām. Uzskat, ka e, viss ir samazināts līdz minimumam. Mēs e, parlamentā vienmēr uzsveram to, cik svarīgi ir, caurskatī, ir caurskatāmība, bet e, tekstā nav caurskatāmības nedruskas. Vēlētos pajautāt, kāda ir šā teksta jēga? Piemēram, Spānijā ostām ir samērā liela autonomija, pietiekam liela, un es nezinu, kā Spānijā šī regula varētu tikt īstenota. Uh, Tas attiecās gan uz darbības koordināciju, gan uz uzraugošo iestāžu sadarbību, un es nezinu, vai Spānijai būs iespējams šo likumdošanas aktu īstenot. Priekšlēdētājs, pirms dod vārdu komisijai, vēlētos pateikt pāris teikumus. Būtiskākais, ko mums vajadzētu pašiem pa pajautāt, runājot par ločiem, runājot par bagarēšanu, es personīgi piekrītu, jā, par to tekstā ir runāts. Tad jau ir jāatcerās, ka komisija šeit ir izņēmusi laukā ostu kravu pārgvadājums. Tātad komisija ir sagatavojusi priekšlikumu, kurā vispār neiet runa par pakalpojumu sniegšanu kravu pārvadājumā. Tad jau ir jautājums, vai kaut kas ir palicis, vai mums vispār ir jēga virināt muti. Man e, ir jāsgriežas pie komisijas ar jautājumu. Es e, Zinu, ka referents ir strādājis ļoti smagi. Referents ir mēģinājis eh, kaut ko šajā tekstā ievietot, kas būtu jēgpilns, bet eh, to jau izteica arī citi runājošie. Vispārīgā gaisotne ir tāda, ka mēs eh, trešo reizi noraidīsim šo likumdošanas priekšlikumu. Visticamākais, ka pēc diviem, trim gadiem priekšlikums tādā vai citādā teksta redakcijā no komisijas atkal atgriezīsies mūsu komitejā, bet eh, galvenais jau ir vispār mūsu jēgpilnums. Tātad eh, komisija kaut ko sagatavo, tas atnāk pie mums, un Dievs viens zina, ko padome vēl tajā visā ieliks. Bet e, ja mēs vēlamies pieņemt likumu tikai tāpēc, ka tāds ir jāpieņem, un šajā likumā vēl bez tam saliekam dzīvu un nedzīvu, tā tad jā, visiem bija skaidrs, ka ja mēs ķersimies krāt klāt e, ostu kravu pārvadājumiem, tad būs kariņš. Bet e, ja jūs nevariet mūs pārliecināt, ka visiem šiem aspektiem nav jābūt šajā priekšlikumā, tad eh, kāpēc jūs vispār priekšlikumu esat sa sagatavojuši? Un Nīdīkungs no komisijas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. E, lieliski ievadvārdi manam sakāmajam. Pavisam godīgi. Es eh, tikai vēlējos šeit jau teikt, klausoties gan referenta teiktajā, gan arī vairāku deputātu teiktajā. Jā, uh, Komisijai beidzot ir izdevies apkopot šajā tiesību aktā visus būtiskākos visas būtiskākās sastāvdaļas, lai teksts būtu adekvāts. Mēs nerunājam par tirgus liberalizēšanu. Mēs eh, divreiz jau esam pie jums griezušies ar sagatavotu priekšlikumu, kurā runa iet tikai un vienīgi par tirgus, eh, pa, par ostu pakalpojumu liberalizāciju un atvēršanu konkurencei. Un eh, tāpēc eh, šis teksts nāk sasaukuma beigu posmā, mēs to saprotam, bet komisija vēlējās eh, plaši apklaušanāt visas iesaistītās puses, nolūkā sagatavot tādu juridisko tekstu, kurā būtu visi būtiskākie parametri, proti lielāka juridiskā drošība un arī caurskatāmība. Ja jūs e, izskatiet visas tēmas, kuras ir šajā tekstā, es esmu simtprocentīgi pārliecināts, ka mūsu argumentos ieklausīsieties arī jūs, visi mūsu sagatavotie elementi būs pārliecinoši, tajā skaitā arī ostu pakalpojumu sniedzējiem par šā priekšlikuma labumu jo nolūks jau šim likumdošanas aktam ir uzlabot eh, ostu efektivitāti un konkurētspēju. Daudz no deputātiem uzsvēra to, cik svarīga ir ostu nozīme, nozīme pārvadājumu nozarē Eiropā un arī Eiropas ekonomikā kopumā. Paraugoties referenta ziņojumā, protams, tas ir lielisks mēģinājums uzlabot komisijas tekstu. Jā, varbūt ir bijuši momenti, kurā mēs neesam gājuši pietiekami tālu, piemēram, pievienotais elastīgums un tā uzlabošana, kādā veidā organizēt ostu uzraudzību, kādā veidā izskatīt sūdzības, par to ir bijis ļoti daudz diskusiju. Referents uzsver liek arī uz ostu autonomijas saglabāšanu. Tas ir viens no pamatprincipiem, par kuriem gan komisija, gan parlaments ir iestājušies gadi, iestājušās gadiem. Vēl viens moments, un arī šeit vairāk runa iet par sīkāku izskaidrošanu, bagarēšanu un loču pakalpojumu. Mēs eh, nevēlamies šos būtiskākos ostu pakalpojumus izslēgt no likumdošanas teksta. Vēlējāmies tikai uzsvērt, ka saisti, ka ta, šie pakalpojumi ir ārkārtīgi specifiski. Tāpēc e, šo pakalpo, uz šiem pakalpojumiem attieksies tikai un vienīgi mūsu piedāvātais e, caurskatāmības režīms. Un tāpēc, uzklausot referenta ierosinātos grozījumus, es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka abi šie pakalpojumi vienam ir tieši tieš rēķins maksātājiem, otram ir par otro pakalpojumu netiešā veidā maksā ostu izmantotāji, un uzskatām, ka pievienotā vērtība caurskatāmības aspektā ir saglabāta. Komisijai svarīgi ir vēl divi momenti. Paraugoties uz jūsu ierosinātajiem grozījumiem, Fleckensteina kungs, kāpēc mēs vēlējāmies sīkāk kalibrēt ekskluzīvās tiesības? Šis teksts ir būtisks likumdošanas akts, kurš nodro, lik, tiesību akts, kurš nodrošinās lielāku juridisko skaidrību daudziem pakalpojumu sniedzējiem dažādās valstīs. Tāpēc komisija uzskata, ka mums vajadzēja uzskaitīt atsauces uz tiem tiesību aktiem, kurus mēs uzskatījām par adekvātiem, piemēram, par koncesiju un par eh, publisko iepirkumu. Tas ir būtisks juridiskās drošības nodrošinātājs. Vienlaicīgi raugoties uz kuģu kopējo kalibrēšanu un par to, kādā veidā komisija turpmāk sagatavos deleģētos aktus. Uh, Jā, tiešām mēs e, neesam tik daudz atrunājuši za, zaļo un vidē draudzīgo kuģu definējumu. Kāpēc? Tāpēc, ka ja kāds vēlēsies nopirkt vidē draudzību kuģi, tad ir jābūt juridiskajai drošībai, lai šis pircējs zinātu, vai viņa noskatītājs kuģis varēs eh, ienākt veselā virknē ostu. Prieksēdētāji kungs, es zinu, ka laika mums nav daudz, bet manuprāt, komisijas patreizējā teksta redakcija ir pilnīgi savādāka nekā tā, ko mēs sagatavojām pirms gadiem. Es tiešām ticu, ka mūsu sagatavotais priekšlikums ir lielisks. Paldies! Flekinšteina kungs ļoti īsi jūs vēlaties papildināt? Jā, pavisam īsi. Nu, par ļoti nedaudziem punktiem par loķiem. Jā, par to mēs detalizētāk diskutēsim. Spēkā stāšanos mums jāpiesaista citiem nosacējumiem, piemēram, tam laika brīdim, kad regula tiks īstenota. Koncesiju direktīvi, jā, par to jānobalso. Citādi tam visam nav vairs jēgas. Un, uh, dažādas kontrols iestāžu struktūras, Vandalna kungs. Tomēr šis iestādes darbojas un var veikt pārbaudas. Un uh, pārbaužu objektu mēs taču nosakam. Mm, bet mēs nenosakām, kura tieši iestāde veids šīs pārbaudas un uh, vai arī kurai citai iestādēji šai kontrols instancijai jābūt piesaistītēm, tā kā te jāpadomā, kā to racionālāk noformulēt. Tad nākamais direktīva vai regula. Vai nu mēs atrodam kaut ko prātīgu un sakam, ka mēs to esam izdarījuši pareizi, manas pēc tā varbūt arī regula, mm, jo direktīvai nav tik saistošs raksturs, vai arī, ja mēs uzskatām, ar to nepietiek. Nepietiek ar komisijas iesniegto. Ar to, ko es tikko aprakstēju. Ar to nepietiek, ar to ir par maz. Dažādi skatu punkti, un nu, tad mēs to varam atstāt. Es tikai vēlos, lai N referentē, e kā ir mm, kreisiem, goe, Naldiešavaitā turas pārzinu situāciju, bet arī no citiem būtu interesanti uzzināt, teiksim, sociālisti demokrāti uh, uzskata, ka tepat, uh, zināmā, deja vu situācija veidojas, kā Jālis Andras kundze saka, tādu, kaut ko tādu varēsim piedzīvot vēl bieži, jo mēs par to runājam jau pietiekami ilgi un vēl runāsim. Mm, bet eh, es vienkārši vēlos, lai ēnu referenti man precizētu nostājas. Mm, tas būtu tāds sākums, ko varētu attīstīt tālāk. Tāpēc es ar eh, lielu interesi gaidu nākamā sanāksmē ar ēnām 12. decembrī. Un paldies, Lekinšteina kungs. Līdz 3. Eh, decembrim var iesniegt grozējumus. 11. Eh, februārī notiks balsojums komitejā, balsojums plenārsēdē. Nezinu, kad tas īsti notiks, bet mēs raugāmies uz 2014. gada martu. Tad atgādēju no grozējumiem. Grozījuma termiņš ir 3. decembris. Paldies, Lekinšteina kungs. Nākamā ir regula par tahogrāfiem. Atgādināšu kolēģiem, ka padomas nostāja tika pausta 21. novembra plenārsēdē un komitējās šodien. Teksts, ko pieņēma padoma, atspoguļo vienošanos, ko panāca referents ēnas un padome. Rezultātā tikau kundzes rekomendācijas otrajam lasījumam nesatur nevienu grozējumu. Es zinu, ka te varbūt mm, problēmas ar kompromisu meklēšanu, mm, bet mums jābalso jā vai nē par kompromisu. Mm, grozējuma termiņš būs 28. Uh, novembris. Uh, tik alkundze jums ir iespēja izteikties. Paldies, priekšsēdētāji kungs, vēlos uzsākt um, pateicības vārdiem sekretariātam un ēnām. Uh, par um, viņu centieniem un atbalstu sarunu laikam ar padomi. Nu, jau vairāk nekā divus gadus esam skatījuši šo dokumentu. Un tik tiešām šie brīži dokuments atspoguļo sarunas, kas notika četru padomas prezidentūru laikā. Kā referenti es eh, lūgtu Tran komiteju un parlamentu pieņemt šo ziņojumu, jo tas pilnībā atspoguļo eh, sarunu gaitu. Un runājot par saturu, es neiedziļināšos daudzajās detaļās par um, jaunu digitālo tahogrāfu funkcionētspēju. spēju šo inteliģento tahografu priekšrocības ir skaidras, distanta komunikācija, ierakstīšana, eh, dislocēšana un kontrole. Parlamentam ir izdevies eh, ar šo regulu pieprasīt un pat piespiest dalību valstis aprīkot kontrolas birojus ar, ar um, uh, pultiem, uh, vadības pultiem, ko var izmantot uh, distancēti. Tā kā ne tikai inteliģenti tahografi mums būs, bet arī kontrolas biroji, kontrolas iestādes varēs pārbaudīt šo ierīču sniegto informāciju. Parlaments pieņēma arī datu aizsardzības noteikumus, jo mēs uzskatījām, ka tas ir ļoti svarīgi par uh, uh ģeogrāfisko vietu, ģeogrāfisko atrašanos. Te jāieraksta vairāki punkti dienas laikā un jāziņo par tiem. Tad katru reizi nobraucot trīs stundas ir jāpaziņo par atrašanās vietu. Un vieta tiks ierakstīta, vietas koordinācijas tiks ierakstītas. Satelīta izmantošana uh, neko neizmaksās, un uh, inteliģentie tahogrāfi 36 mēnešu laikā jāievieš pēc regulas pieņemšanas. Tā tad tie parādīsies tirgu. Bet runa ir par 36 mēnešiem pēc tehnisko specifikāciju pieņemšanas. Tagad par ITS inteliģento transporta sistēmu. Tekstā ir jauni noteikumi. Un ļoti svarīgi ir paredzēt noteikumus attiecībā standartizēto saskarni. Runājot par intelektuālajām īpašumtiesībām un ārējo ierīču izmantošanu parlaments um, vēlējos un ir panācis to, ka visas uh, kravas mašīnas, sākot ar konkrētu datumu, tiks um, aprīkotas ar inteliģentiem tahogrāfiem. Tā lai 15 gadu laikā pēc inteliģentā tahogrāfa ieviešanas visi transporta līdzekļi, kas piedalās starptautiskajā transportā, būs aprīkoti ar šiem ierīcēm. Par kontrolas iestādēm noteikumi tika racionalizēti un komisijai pieņemti jauni noteikumi par personāla apmācību tagad ir vienota interpretācija attiecībā uz sociālo likumdošanu, runājot par eh, pagaidu kartēm. Mums ir pastiprināta kontrole eh, attiecībā uz eh, tālbraucējiem, kas nav rezidenti. Viņi drīkst izmantot inteliģentos tahogrāfus un līdz ar to viņu braukšana tiks kontrolēta efektīvākā veidā. Uh, Uh, kompāniju, transporta kompāniju caurskatāmība ir uzlabota, uh, tad uh, braukšanas kartu apvienošana ar tiesībām. Mm, mm, šis priekšlikums ir svītrots, jo to neatzina par labu esam. Par sociālu likumdošanu esam ilgi cīnījušies, un tā tiks piemērota tikai profesionāliem mm, vadītājiem regula nepiemēros eh, kravas mašīnām, kas eh, ir vieglākas par septiņām pustonnām un eh, kas pārvadās materiālus aprīkojumu vai mašinēriju vadītāju lietošanai. Turklāt vērā tiks ņemta, ņemts tas, vai vadītājs ir profesionālis vai neprofesionālis. Tagad um, turklāt mēs palielinājām uh, rādījus no 50 līdz 100 kilometriem, lai um, Vācija būtu apmierināta. Bet tagad mēs divas reizes palielinājām šo radiusu, uh, tur, kur runa ir par izņēmumiem, uh, un Mums uh, ir arī īpaši noteikumi par vadītājiem, braucējiem, kas nav valsts piedarīgie. Es atgādinu, trešā lasījumā nevar atkal ielikt tekstā to, kas tika izsvītrots pirmajā. Tā kā vienīgais, ko varat izdarīt ar grozējumiem, ir varat atjaunot daļēji uh, to, kas mums bija pirmajā lasējumā. Mm arī jums nepatīk ka tas, kas, eh, pie kā parlaments nonāca šobrīd, nu tad jūs problēma. Atgādinu, grozījums var iesniegt līdz 28. novembrim. Tad, uh, visi, kas eh, iesniegs grozījumus, kur parlamenta nostāja netiek atjaunota, šie grozījumi vienkārši netiks ņemt vērā. Nu, tagad komisija pavisam īsi. Es tikai vēlējos visiem pateikties pie digitāliem tahogrāfiem. Mēs lieliski sadarbojamies. Mm, tad tieši pie izņēmumiem par šo radiusu 50 un tagad 100 km. Tas bija lielisks rezultāts. Es tikai piekrītu. Tagad komisija. Varbūt jūs varat kaut ko labu pateikt, lai mēs vairāk respektētu komisiju un priecātos par sadarbību. Jā, mums prieks tik tiešām par eh, tik lielisko rezultātu pie šī teksta. Un eh, padoms pozīcija tika pieņemta pirmajā lasējumā. Mēs eh, sagaidīsim, mēs gaidīsim arī turpmāk tikpat labu sadarbību parlamentu. pēc iespējas ātrāk uh, jāpanāk, lai šie tipi apstiprināti tahogrāfi nonāktu tirgu, jo tam būs labas priekšrocības, lai īstenotu noteikumus par uh, braukšanas laikiem. Tas uzlabos satiksmes drošību, situāciju uz ceļiem, uh, pašu braucēju drošību un operatoriem arī būs eh, ērtāk operēt. Tā kā gaidīsim apstiprinājumu no parlamenta puses. Paldies referenti un ānu referentiem par lielisku darbu pie šī dosie. Paldies, atkārtošu vēlreiz skaidrības nolūkiem 28. novembrim pulksten 12. var iesniegt grozējumus un balsojums notiks 17. decembrī super otrdien. Paldies visiem! Paldies referentī. Man uh, nav nekā pie citiem jautājumiem. Man tikai atgādināšu, ka nākamā sanāksme notiks Briselē 16. decembrī, kas ir pirmdiena, pulksten 15. mēs tiksimies un nākamā dienā būs tieši mans pieminētā super otrdiena. Paldies un jauku vakaru!